I'm trying to sort of gently wait until. Es cenšos eh, nogaidīt, saka priekšsādātāji, kamēr būs ieradies vismaz viens pārstāvis no visām lielākajām politiskajām grupām, tā ka es cerēju, ka kāds parādīsies no tautas partijas, kur interesē patērētāju vai jautājumu nekomercijas pakotne, bet pagaidām vēl neesam sagaidījuši kolēģis. Es zinu, ka pusdienlaikā notika vairākas sanāksmes, katrā ziņā sveicu eh, visus, kas ir ieradušies uz šo sēdi mums ir ieradušies, nu, gandrīz visu grupu pārstāvi, politisko grupu pārstāvi šeit parlamentā. Nākošais mūsu darba kārtības jautājums ir komisijas pārskats par e-tirzniecības tiesību aktu kopumu, par pakotni, kas sastāv no paziņojuma par pārobežu e-komercijas eh, veicināšanu, tad regulas priekšlikums par pārobežu eh, sūtījumu nosūtīšanas dienestu un tālāk par eh, ģeobloķēšanu un citām diskriminācijas formām un regulas priekšlikums par sadarbību starp nacionālajām iestādēm, kas atbildīgs par īstenošanu patērētāju aizsardzību jomā un tāpat arī jaunas vadlīnijas par negodīgu komerc praksi. Tagad vārdu tuviņu došu eh, ģeogrāfam, kurš stāstīs mums par ģeobloķēšanu, un pēc tam uzklausīsim eh, pārējās eh, prezentācijas. Čādi jums vārds. Paldies priekšsādātāji un labu pēcpusdienu visiem. Es pavisam īsi pastāstīšu par ģeoblokingu. Cerams arī, ka slaidus mēs uh, redzēsim šeit uz uh, ekrāna. Un uh, mani kolēģi no DJ Grau, jūs esat aicināti papildināt man prezentāciju pēc tam. Tātad jau bloķēšana ir ļoti būtisks jautājums, bet to vajag skatīt kopējā kontekstā. Ja mums izdodas uh, virzīties uz priekšu uh, sūtījumu piegādē un citur, kā piemēram pa digitālajiem kontraktiem un nodokļiem, uh, PVN jomā, kur komisija nāks ar priekšlikumu tālākam um, Eh, klajā, tad ir daudz iemeslu, kāpēc uzņēmumi pārdod citās valstīs, jo uzņēmumi, nu, droši vien vēlas un vēlēsies veikt tirzniecību citās valstīs. Un eh, te ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc šie instrumenti ir svarīgi. Mēs varētu pabeigt uh, Eh, tā saukto 3R eh, angļu valodā. Eh, mēs nodrošināsim viesabonēšanu, pārnesamību, satura pārnesību nodrošināsim un ģeobloķēšanu, ja arī šajomā mēs ātri varētu darboties, tad tas būtu ļoti svarīgs signāls interneta lietotājiem, ka Eiropa tik tiešām likvidē šķēršļus un padara to labāku un iespējamāku, tātad gūt visas priekšrocības. Vēl viena lieta, ko gribēju teikt. Uh, pamatots un nepamatots arī atkal. Mēs e, te runājam par tādu nepamatotu ģeobloķēšanu, tā tad atšķirības ar pamatotu un nepamatotu ir diezgan skaidra. Nepamatota ģeobloķēšana ir situācijas, kad e, tas nav grūtāk vai dārgāk vai sarežģītāk tirgotājiem e, sniegt preces vai patērētājus pilsoņiem, kas dzīvo citā dalība valstī. Ja tas ir sarežģītāk, un tā tas ir, piemēram, ja kādam tirgotājam ir jāpiegādā produkts uz citu dalību valsti. Eh, tas, protams, saistās ar izmaksām un eh, varētu būt arī vēl tiesību normas eh, saistībā ar šo pakalpojumu. Un, ja tas ir Eh, sarežģītāk, eh, tas tomēr varbūt vēl pamatojami, bet mēs runāsim tālāk par iemesliem, mm, teiksim, lai mazinātu šos iemeslus, kāpēc eh, patērētājs netiek apkalpots, aplūkosim dažādas situācijas, kad, piemēram, tirgotājiem nav objektīvu pamatojumu liekt patērētājiem no citas dalība valsts savu pakalpojumu. Šī pasākuma mērķis ir aptvert visas preces, iekļaujot arī pakalpojumus, kas ir pakalpojumu direktīvā. Un esam to ņēmuši kā sākuma punktu, jo, protams, šajās jomās Eiropas Savienība ir veikusi pasākums, lai veicinātu pakalpojumu sniegšanu. Tātad tas ir loģiski. Tiek uh, padarīts vieglāk sniegt pakalpojumus pārobežu režīmā. Un um, kuri pakalpojumi tad nav iekļauti um, pakalpojumu direktīvā, piemēram, audiovizuālai pakalpojumi tie ir, kas tiek apskatīti citā um, ietvarā, tātad tas, ir, tas ietilpst autortiesību reformas ietvaros, kas arī nav iekļauts, tie ir finanšu un veselības pakalpojumi, jo finanšu pakalpojumi ir savloģika, transporta pakalpojumi, kur starp citu šie nediskriminācijas principi jau lielā mērā ir iestrādāt Eiropas Savienības eh, tiesību aktos, izņemot dzelzceļa pakalpojumus, kur komisija nāks klajā ar priekšlikumu turpmākos pāris mēnešos, tālāk telekomunikācijas, arī tas nav ietverts. nepamatota ģeobloķēšana. Un mēs um, esam pēdējā gada laikā ļoti daudz strādājuši, konsultējoties, veicot pētījumus, lai sniegtu jums um, ideju, cik apjomīga ir šī problēma. Mēs runājam par situācijām, kad, piemēram, tirgotājs uh, speciāli cenšas uh, fragmentēt tirgu, segmentēt to, un uh, tika veikts uh, tāds anonīms uh, uh pētījums Eiropā dažādās uh, mājaslapās un 8 līdz 30% e-komercijas uh, darījumu tiek uh, kaut kādā veidā, teiksim, kavēti vai arī neizpildās veiksmīgi, jo tirgotājs mēģina segmentēt tirgu. Tātad 70% bruto vai 75% situācija, kad darījums nevar Eh, tiktu apveikts. Tas ir eh, pamatotu ģeobloķēšanas iemeslu bez, jo tas ir pārāk dārgi, teiksim, tirgotājiem atbildēt uz šo pieprasījumu. Bet 25% gadījumu tas ir apzināts lēmums. No tirgotāja puses nesniegt pakalpojumu klientam, jo tas uh, ekonomiski uh, ir izdevīgāk segmentēt tirgu. Mēs esam identificējuši piecas situācijas kad uzskatām, ka ģeobloķēšana nav pamatota, vai, teiksim, vairs nav pamatota. Pirmais ir eh, tāda tieša vai automātiska patērētāja uh, novirzīšana, kas meklē informāciju mājaslapā. Te varētu runāt par apmēram 2% eh, mājaslapu, kas ir apmēram 8% tirzniecības darījuma apjoma. Tātad tā ir pirmā situācija. Tātad mēs sakam, ka vairāk nedrīkst bloķēt, ja vien Nav kaut kāds nacionālais tiesība akts vai regulējums, kas prasa šādu bloķēšanu, kāds var būt kādos ārkārtas apstākļos, un ilgāk vairāk nedrīkst arī automātiski novirzīt, pārvirzīt. Tā tad ir jāprasa, vai patērētājs ir ar mieru, ka viņš tiek pārvirzīts, novirzīts uz kaut kādu citu tīmekļa vietni. Tā tad tā bija pirmā situācija. Otrā, kad uh, ļoti labi, teiksim, varat vizualizēties, vizualizēt to. Jūs iet veikalā, jebkurā dalībvalstī, neviens taču nepārbaudīs jūsu valsts piedarību un teiks, es tāpēc jūs nepal, ne, neapkalpoju. Ja patērētājs vēlas Um, savu pieprasījumu izdarīt no citas dalība valsts un vēlas, lai pret viņu attiektos kā pret arī šīs dalība valsts rezidentu, tā tad uh, preci var nosūtīt uh, konkrētajā dalība valstī, vai viņš to var pats paņemt, tad mēs uzskatām, ka nedrīkst būt nekādas papildus sarežģītības no tirgotāja puses un uh, transakcijai noteikti jānotiek un patērētāju nedrīkst ģeobloķēt. Trešā situācija, kad ir pārobežu piegāde pakalpojumu ziņā. Mēs neaptveram pārāk daudz pakalpojumus, bet, piemēram, šos uh, mākoņu datošanas pakalpojumus vai web hosting pakalpojumus mēs nodrošinām, kad ir daudz vieglāk sniegt uh, šos tiešsaistes pakalpojumus nekā fiziski piegādāt. Arī attiecībā uz šiem pakalpojumiem mēs sakam, tā kā mm, tie nav pārāk uh, sarežģīti, šos pakalpojumus jāsniedz pēc uh, citā dalībvalstī esošu patērētāju pieprasījumu. Maziem mikrouzņēmumiem esam paredzējuši izņēmumus, jo būtu jāpiemēro arī PVN eh, patērētāja valstī. Tātad tur ir tāda neliela sarežģītība detaļa, kas liek mums domāt, ka mm, makro uzņēmumus varbūt nevajadzētu iekļaut šajās prasībās. Ceturtā situācija Par tām arī iespējams esam dzirdējuši, varbūt arī paši piedzīvojuši, ka tas pats pakalpojums, kas tiek patērēts eh, vienādos apstākļos eh, tajā pašā atrašanās vietā, ka jums pieprasa citu maksu. Vai arī nosacījumi, kas tiek attiecināmi, ir citi atkarībā no tā, kurā vietā tieši patērētājs dzīvo, teiksim, ar mašīnu īra vai eh, viesnīcas izmantošana vai kāda atrakciju parka izmantošana. Tā tad tas, mūsuprāt, ir nepamatoti. Tas nenozīmē, ka cenām jābūt vienādām visās dalībvalstīs. Uzņēmumiem var būt, teiksim, mājaslapas ar ļoti dažādām cenām dalībvalstīs. Tas ir pilnīgi pieņemami un loģiski, bet uh, uzņēmums nedrīkst. Ja, teiksim, patērētājs grib gūt labumu, izmantot izdevīgāku cenu um, mājaslapā citā valstī, tad bloķēt šo patērētāju. Tātad tas pats attiecas uz ceturto situāciju, kad Mm, ir, teiksim, dažādi piedāvājumi dažādām dalību valstīm, bet nedrīkst bloķēt patērētāju no tā, lai viņš izmantot labāku piedāvājumu vienkārši tikai tāpēc, ka šis patērētājs dzīvo citā dalību valstī. Un pēdējā situācija - maksāšanas eh, iespējas. Mūsu analīze rāda, ka tas bieži vien ir pēdējais šķērslis, teiksim, jūs iziet visu šo garo maksāšanas, mm, pasūtīšanas procesu, un tad eh, jūs nevarat samaksāt, jo šīs Eh, maksāšanas līdzeklis nav izdots, teiksim, eh, mm, valstī, kur ir pakalpojums sniedzējs, nu, bet tas ir nepieņēmami, jo. Tātad šajā, šajā procesā vairs nedrīkstētu liekt šo maksāšanas iespēju. Tātad tās ir tās piecas situācijas. Uh, Es eh, došu vārdus man kolēģim Jurganam, kurš pastāstīs, kāda ir saikne ar pakalpojumu direktīvu un ar eh, spēkā esošiem tiesību aktiem, jo man liekas, ka tie ir tādi ļoti svarīgi punkti, pirms mēs virzamies uz priekšu. Eh, trīs komentāri, jā. Sākuma punkts ir jautājums, kāpēc mums ir nepieciešama šī regula. Mums jau ir 20. pants pakalpojumu direktīvā. Uh, Šī ir norma, kas paredz tādus ļoti labus principus nediskriminācijas jomā un ir iespējama objektīva kritērija uzņēmumiem, dažādiem režīmiem, kas nozīmē praksē. Gadiem ilgi neviens īsti nav to zinājis. 2012. gadā mēs izdevām atlīnijas, lai veicinātu dalību valstis eh, rīkoties, bet nekas nenotika. Daudzas sūdzības eh, tika saņemtas Tātad svarīgākais ir, ka mēs negrozīsim pakalpojumu direktīvu, tas ir instruments, ko mēs saucam par leks speciālis, tātad īpašais instruments, eh, kurš eh, būs spēkā, kas būs eh, galvenais, kas nodrošina nepieciešamo juridisko skaidrību situācijām, kad mēs uzskatām, ģeobloķēšana ir nepamatota. Otrais komentārs. Par to arī ir bijuši daudz diskusijas ar tirgotājiem. Ja ar mani kontaktējas patērētājs no citas valsts, un es eh, tad tieku aicināts eh, nodrošināt produktu atbilstoši tai situācijai, ko es nu pat aprakstīju, vai tas nozīmē, ka es eh, esmu diskusiju procesā par to, vai spēkā ir šīs patērētāja apkalpošanas normas. Nē, bet atbildi ir, mēs neesam šajā diskusijas procesā. Mēs gribam tomēr nodrošināt tiesisku skaidrību attiecīgiem tirgotājiem, ja jūs esat, teiksim, MVU kādā lielā dalību valstī, ka jūs neskars ārvalstu um, tirzniecības likumu, tātad jūs nodrošināt atbilstību esošajiem vai drīz spēkā nākošajiem uh, tiesību aktiem, Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tātad uh, tirgotājiem ir nepieciešama juridiskā skaidrība, bet mēs nekādā veidā negribētu Uh, mazināt patērētāju aizsardzību vai uzsākt kaut kāds debats par uh, starptautiskajām privātajām tiesībām. Mēs vienkārši gribam sniegt skaidrību, kāda ir šāda tirgotāja pozīcija. Uh, varbūt, ka tagad likšu punktu arī savai prezentācijai un pēc tam mēs, protams, nonāksim pie piegādes jautājumiem. Nē, te laikam mans kolēģis runās. You continue? You continue? Tad jūs runāsiet par uh, patērētāju aizsardzības sadarbību. Jā, um, lai stiprinātu šo pakotni, kā jau vienotā digitālā tirgus stratēģijā tika paziņots, um, patērēta aizsardzības sadarbības regula. Uh, pastāv jau šāds instruments kopš 2004. gada, un tam ir uh, tāds unikāls raksturs iekšējā tirgus uh, regulēšanas jomā, jo tas paredz sadarbību starp iestādēm, lai nodrošinātu pārobežu jautājums. Ir kā 13 tiesību akti, sākot no tradicionāliem uzņēmumiem un finanšu praksēm un negodīgiem līguma nosacījumiem un tā tālāk, bet pārējot arī pie finansu pakalpojumiem, pasažieru tiesībām un tā tālāk. Tas uh, Meklējam pareizo slaidu. Tātad regula ir bijusi spēkā kopš 2004. gada. Tā tiek attiecināta uz tradicionālu pārobežu sadarbību starp dalību valstīm, bet ne tādā pilnā potenciāla izteiksmē. Tagad mēs domājam, ka būtu laiks pārskatīt šo regulu. Uh, aplūkot minimālās pilnvaras, kādas dalība valstīm ir, lai nodrošinātu sadarbību un kā nodrošināt šīs minimālās pilnvaras, lai mēs varētu stiprināt īstenošanu. Tāpat tās tiek paplašināts eh, tvērums, lai iekļaut arī modernas eh, tiesību aktus, eh, ieskaitot arī nesen pieņemto ģeobloķēšanas priekšlikumu, bet arī 20. pāntu no pakalpojumu direktīvas, kas nebija ietvērumā. Tāpat ir vajadzīgs stiprināt sadarbības procedūru, lai varētu tādā veidā uh, risināt ļoti plašas pārkāpums Eiropas Savienībā, jo tagad mums ir vairākas ļoti spēcīgas patērētāju struktūras, kas nodarbojas šo īstenošanu, bet nu visās dalībvalstīs vēl tā nav. Tas ir principā tikai mazākumā dalībvalsts spēkā. Tātad tie ir galvenie iemesli mūsu uh, priekšlikumam veikt pārskatīšanu. Ko esam panākuši līdz šim ar pašreizējo regulu? Iespējams atceraties uh, slaveno lietu pret, pret divām lielām platformām. tā tad eh, pret divām platformām, lai eh, par spēlēm bērniem, ka tas ir pa brīvu, bet tur tomēr bija paredzēts, tur bija jāveic, eh, tomēr jāpērk, un mēs, mēs panācām izmaiņas patērēt aizsardzības sadarbības regulā, pārliecinājām Apple, Google un Amazon, tā tad izņemt ārā šo vārdu free par brīvu, uh, attiecībā uz uh, spēlēm, kuras nebija par brīvu, kuras bija jāpērk, jo tas ir pretrunā negodīgs uh, komerc prakses uh, direktīvai un tāpat arī patērētāja tiesību direktīvai. Tāpat esam pārliecinājuši piecas uh, lielākās autonomas uh, kompānijas mainīt savus noteikums, noteikums un izīrēt automašīnas uz godīgākiem noteikumiem un neprasīt, lai mašīna tiek atgriezta pilna benzīna tanku un. Mm, tāpat attiecībā uz kaut kādiem nelaimes gadījumiem tātad mainīt nosacījums. Mums ir izdevies arī 4500 eh, tīmekļa vietnes, eh, tā teikt, eh, sakārtot. Kopš 2007. gada mums ir izdevies izdarīt korekcijas tajās, tātad visā Eiropas Savienībā. Protams, mēs veicam apmācību un nodrošinam labākās pracas apmaiņas starp dalību valstīm, kas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu vienādas spēles apstākļus īstenošanā. Kāpēc, mūsuprāt, ir nepieciešami modernāki instrumenti? Nesenajā pētījumā, ko veicām, lai izdarītu ietekmes novērtējumu šim priekšlikumam, mēs konstatējām, ka 37% e-tirzniecības un uh, rezervācijas tīmekļa vietņu nerespektē piecus galvenos uh, patērētā tiesību elementus. Un mēs veicām šo apsekojumu piecās jomās - elektronika, apģērbu. Es nezinu, kāpēc pazudis šis slaids, saka runātāji. Jā, slaids ir pazudis no ekrāniem tātad 37% tirzniecības un rezervēšanas um, vietņu nerespektē pamata patērētāja tiesības. Un te mēs runājam par elektroniku, uh, drēbēm, uh, sportu, finansu pakalpojumiem, tātad tādiem ļoti pamats sektoriem, fundamentāliem sektoriem, kur netiek respektēt šīs pamatiesības un kur mums tiešām nepieciešams to risināt, šos pārkāpumus jau esam apreikinājuši kā apmēram kaitējums ir 770 miljoni gadā, kas tiek nodarīts šādā veidā. Tas ir milzīgs kaitējums attiecībā uz pamattiesībām, par kurām mēs visi esam vienojušies, ka tās būtu jānodrošina patērētājiem, un tirgotāji to nerespektē. Ko mēs mainīsim un kā tas viss darbosies labāk jaunajā priekšlikumā? Pirmām kārtām šodien, nezinot, kaut kas notiek, saka runātājs, laidi šķiet neparādās pareizā kārtībā. Tātad iestādes šobrīd var kaut ko darīt pret uh, vienīgi tādu notiekošu nelegālu praksi. Ja, teiksim, ir kāda tīmekļa vietne, kas kaut ko ir piedāvājusi, bet tagad jau ir pārtraukuši šo piedāvājumu, tad mēs nevaram vairs atgriezties atpakaļ laikā un uh, Nu, tā teikt, uzbrukt šim pārkāpumam. Var vienīgi risināt jautājumu, ja ir kaut kāda atkārtota darbība e, tirzniecības ziņā, ka kaut kas, e, teiksim, nenotiek kā vajag. Tad mēs to varam risināt. Tā ir viena joma, ko mēģinam sakārtot. Dažas patērētāja pamatiesības netiek ietvertas uh, Mēs runājam par kādiem 13 Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet uh, nav iekļauts ģeobloķēšanas priekšlikums, dažas patērētāja tiesības ir paredzētas kopš šī regula pieņemta un finanšu pakalpojumu, bet uh, eh, 20. pāns pakalpojumu direktīva attiecībā ir. Uh, iestādēm ir tikai limitēts iespējas identificēt un atturēt šos negodīgos tir tirgotājus. Tātad jācenšas viņus tagad labāk izsekot, tas ļoti svarīgi, ņemot vērā digitālo e-komerciju. Uh, lai iegūtu pilnīgu informāciju par šādu vietņu īpašniekiem un lai nodrošinātu arī patērētājiem kompensāciju, ko paš, pašreizējā legula neparedz. Un eh, kas ir vēl svarīgāk? Ir jārisina tādas eh, plaši izplatītas jautājumas parādības, eh, kas netiek risināts koordinētā veidā. Tā tad ir nepieciešama jauna koordinēta komisijas procedūra. Uh, attiecībā uz uh, tādiem ļoti plašiem pārkāpumiem Eiropas Savienībā, kas notiek, un Jurovs kundze šorīt jau stāstīja par kritērijiem, kas tiks uh, attiecināti un kas būs ļoti stingri attiecībā uz šo procedūru. Bet tā būs ļoti svarīga procedūra tādiem plašiem, tiešām plaši, plašmērogu pārkāpumiem. Un es beidzot, um, informācijas uh, kopīga izmantošana Mēs gribam izmantot brīdināšanas sistēmas, informēt tātad par pārkāpumiem tirgu un arī uz to tiks vērsta jaunā regula. Daži piemēri, ko es esmu iekļāvusi šajā slaidā, kā jau, piemēram, teicu, zinām piedāvājumu, kas, piemēram, aviācijas sektorā vai, teiksim, komplekso ceļojumu iesmējās, kur ir kaut kāds īsts piedāvājums pāris dienas, bet tad, kad jūs esat nobukojuši savus biļetes, jūs konstatējat, ka cena bija pavisam netik maza. Ir tirgotāji, kas izmanto šādu negodīgu praksi, šādu maldinošu praksi atkārtot. Tātad šajos gadījumos mēs to varēsim uh, risināt un uh, ilgtermiņa abonēšana arī, teiksim, kur jūs esat abonējuši pat īsti nezinot, uh, tāpēc, ka jūs vienkārši esat saņēmuši, pieņemsim, SMS un jūs varat minēt iPhone pa vienu eiro, tad arī to mēs tagad uh, risināsim. Tā sauktie dematerializētie online traderi. Mēs eh, gribam darboties CPC eh, ietvaros arī šajā jomā, un, protams, šī Eiropas eh, mēroga procedūra, visas šīs jomas, kur ir bijis ļoti daudz sūdzību, piemēram, auto nomas jomā 1,8000 sūdzību ir bijušas, mums ir nepieciešams izmantot šo koordināto procedūru, lai pārvaldītu šo ļoti plašo pārkāpumu. Now, Ko var minēt par piemēru par šādiem plaša mēroga pārkāpumiem eh, saistībā ar šiem piemēriem? Eh, piemēram, eh, pazīstama kompānija divu gadu garantijas vietā piešķir jums tikai vienu gadu garantiju, un tad jums ir jāpērk papildus garantija. Tā ir nelikumīga m, mm, prakse, bet tikai dažas dalība valsts ir veiksmīgi ar to tikušas galā. Bet, ja mums būtu ES procedūra, tad mums būtu vienāds spēles noteikumi visiem, un uh, tas būtu spēkā 28 tirgos, nevis tikai tajās dalība valstīs, kurās ir ļoti spēcīgas mm, attiecīgi atbildīgās iestādes. Uh, kādus labumus mēs daudz sagaidām? Uh, vieglā kompensācijas eh, saņemšana, mazāk problēmu vien, kopējā tirgu un uh, vieglāk atklājami krāpšanas gadījumi. Uzņēmiem uh, būtu vienādi uh, spēles noteikumi, vienas pieturas pieeja visiem šīm te lielmērogu pārkāpumiem, sadarbojoties pārvarot šīs problēmas, un iestādēm mēs sagaidām, ka tiks ietaupīt 45% izmaksu koordinētām darbībām, uh, un 75% eh, tiesvedībām, nenotiekošām tiesvedībām, jo lietas varēs atrisināt Eiropas līmenī un vienlīdzīgs spēles noteikumi visā Eiropas Savienībā. Un runājot par uh, negodīgas komerces prakses vadlīnijām, ja mēs runājam par īstenošanu, es uh, nevaru vien pietiekam uzsvērt to, cik tas ir svarīgi, jo tas tā ir pilnīgi uh, harmonizēta direktīva, kas jau daudz gadus ir spēkā, bet pēdējās vadlīnijas ir no 2009. gada, un tur nav risināti uh, eh, internetu pārdošanas jautājumi. 44% patērēt apgalvo, ka viņi pēdējo 12 mēnešu laikā ir uh, sastapušies ar maldinošiem, uh, maldinošu reklāmu un apgalvojumiem. Uh, Un daži pat ir kaut ko nopirkuši balstoties uz eh, šādu maldinošu uh, praksi. Un uh, katrā otrajā gadījumā, ko izskata CPC, pārkāpi uh, manis minēto direktīvu, Un tas ir iemesls, kādēļ mēs nācām klāj ar šīm vadlīnijām, kas ļaus uzņēmumiem precīzi zināt, kā interpretēt tiesību aktus, patērētāju organizācijas un uh, tiesību sargājošās institūcijas zinās, eh, kas un kā ir jādara. Divi piemēri, ko eh, es gribētu jums minēt. Kas notiks ar online platformām, kuras kvalificējas kā tirgotāji, komersanti? Nu, Jūros kundze šodien teica, mm, ka Ir ļoti svarīgi noteikt, kurā brīdī uh, eh, IT platformām uh, sāk darboties patērētāja aizsardzības tiesību normas. Un te es varu minēt uh, lēmumu no 2013. gada, uh, ka uh, online ceļojumu vidutājs uh, iekļaut šajā kategorijā, jo viņa uzdevums nav tikai uzglabāt informāciju, bet viņam ir jākvalificē informācija attiecībā uz uh, viesnīcām, restorāniem un tā tālāk, ietverot arī iespēju salīdzināt. Nu, tas ir ļoti svarīgi, arī platformas tā tad ir tirgotāji savā ziņā. Un maldinoši apgalvojumi par produkta ierobežotu um, pieejamību. Jūs noteikti redzējuši pasūtot viesnīcu, ka tikai viena biļete palikusi par šo cenu, viena istaba par šo cenu. Uh, tie visi var maldināt patērētāju, un mēs esam iekļauši 2014. gada piemēru no Nīderlandes, eh, kur ir teikts par to, Interneta platformā ir minēts, ka ir tikai palikušas divas eh, istabas tajā datumā par tādu cenu, tās ir uh, eh, patērētājiem maldinoši un tā tālāk. Tā tad ir nepieciešams uh, atbilstoši realizēt un īstenot likumdošanu. Paldies, un tagad uh, par pasta paku piegādi. Yes, good afternoon everybody, Vena Štengam. Sveicināti, jā, nu es tagad gaidu, kad mani slaidi parādīsies. Nu, pārrobežu pasta paku piegāžu regula nav nekas jauns, un tā nav sagatavota mm, pārāk pārsteidzīgi, tam ir veltīgi gandrīz pieci gadi, un e, šī komiteja ir bijusi iesaistīta visā procesā. Un kopš mēs pieņemam e-komercijas rīcības plānu, mēs esam cenšies pārvarēt dažādās barjeras. Uh, E, tirzniecībā, un viena no lielākajām un būtiskākajām barjerām ir tieši šī, un tādēļ mēs esam e, radījuši zaļo grāmatu, kas būtībā apstiprināja, ka tā ir problēma, bet e, saņēmām arī spēcīgus signālus no parlamenta, no tirgiem, no dalību valstīm par to, ka mums vajadzētu paļauties pēc iespējas vairāk uz tirgu, nevis sākt pārmērīgi ātri kaut ko regulēt. Un līdz ar to mēs nācām klājā ar ceļu karti, kur mēs uh, izskatījām dažādus uh, aspektus, kas ir saistīti ar piegādi. Uh, un daudz, kas tika izdarīts uh, līdz likumdošanas garā, mm, iesaistot arī sabiedrību un konsultējoties lai varētu risināt šīs problēmas. Un šobrīd um, jūs priekšā ir uh, regulas priekšlikums, kas cenšas tik galā ar šo te problemātisko jomu, uh, ko nenoklāja neviena cita uh, likumdošana, neviena cits tiesība akts, kas līdz šim ir pieņemts. Un ja mēs runājām par sadarbspēju, spēju, Tad uh, track and trace sistēmās ir uh, ieguldīts ļoti daudz līdzekļu, lai jūs varētu izsakot saviem pasūtījumiem. Īpaši ir iesaistīti vairāk kā divi uh, piegādātāji secīgi. Uh, mēs arī ļoti cieši uh, varam, kas notiek. Uh, vairum tirgotāji uh, ir iekļāvušie savus uh, uzticamības uh, marķējumu. Uh, un uh, daudz ir darījis, lai uzlabotu gan piegāžu kvalitāti, gan sadarbspēju. Un visbeidzot informācijas platformu, eh, platformas izveids ar kosme programmu, lai uzlabotu uh, eh, MVU mm, iespējas sākt darboties, jo viņiem ir tiešām ļoti grūti mm, tikt galā ar šiem piegāžu problēmām, ņemot vairāk, viņiem nav īpaša loģistikas nodaļu, ja tas uzņēmums ir mazs. Nu, nekas no tā visa nav samazinājis problēmu, kas vienmēr ir īpaši izdalīsies jebkurās konsultācijās, neatkarīgi no kam jūs esat to jautājuši. Tā ir pārobežu piegāžu izmaksas. Jūs eh, šeit varat redzēt, ka vairums pārtē, pircējiem pārdevēja vienmēr saka, ka mm, faktiski piegādas cena ļoti, un uh, atpakaļ nosūtīšanas cena uh, ir tas, kas, uh, nu, neuzlabojas laikam paiet. Un tieši tādēļ, lūk, šis priešlikums ir uz jūsu galda. Filosofija tam apakšā mm, ir tāda, ka um, nu, tas nav brīnuma risinājums. Mēs joprojām uzskatām, ka tirgus mehānismi paši labāk var tikt galā ar šīm problēmām. Tad ir papildus pasākumi, eh, kas eh, nāk klāt kā papildinājums visiem tirgus eh, pasākumiem. Tālāk ir jābūt precīzi mērķētiem pasākumiem, kas runā par regulējošo pārskatīšanu un kontroli, kas uzlabotu tirgus efektivitāti. Uh, un e, nodrošina samaksājamību e, neaizsargātākajiem lietotājiem, e, ļoti maziem uzņēmumiem vai pilsoņiem, kuri, mm, kuriem ļoti bieži netiek piedāvāta samaksājama cena pārobežu kontekstā. Tālāk mēs vēlētos, lai šī ir šis ļoti līdzsvarots pasākums, lai tur nenotiek nekādi cēnu regulējumi regulēšana, tad, kad mēs runājam par samaksājumību, mēs šeit domājam, ka ir jābūt paplašinātai caurskatāmībai eh, vai nu pilsoņiem, arī regulātāriem. Un eh, mēs esam centušies arī līdz minimumam samazināt administrīvo slogu gan operatoriem, gan uh, Uh, likumdevējiem, mm, kuriem uh, nāksies sekot šī tiesība akta īstenošanai. Ja mēs runājam par struktūru, tad tā ir mm, tāda ļoti plāna. Pirmkārt, uh, informācijas sniegšana, trešais pāns, tad ir ceturtais, piektais un sestais, kas vairāk attiecas uz uh, operatoriem, eh, tālāk komitoloģija, te mēs eh, par devīto pantu runājam, informācijas pieprasījumi, kas tiks prasīti no komersanta, no operatora, eh, kam ir jābūt proporcionāliem, bet jābūt arī pēc iespējas harmonizētākiem, jo, ja jūs esat operators, kas darbojas uh, Transeiropas loģistikas tirgu dažādi regulātori, dažādi likumdevējums prasīs dažādas eh, lietas, kas faktiski vairs nav tā kā jūsu darīšana. Trešajā pantā, kā es jau teicu, tas eh, dos pilnvarojumu likumdevējiem uh, un regulātoriem uz, pārlūkot visu sūtījumu uh, tirgu, ne tikai pasta sūtījumu tirgu, kas līdz šim ir bijis viņa dienas šķāmais. Un tad jūs redzēsiet, ka Šajā tirgu ir liela konkurence, tur darbojas eh, dažādi biznesa modeļi un kā to salīdzināt savā. Um, Šajā jomā ir dažādi uh, eh, B2B pakalpojumi, B2C pakalpojumi, uh, daži no tiem ir dārgi, dažiem ir atšķirīgas uh, izmaksu struktūras, tad ir eh, nacionālie pasta operatori, un tad ir paneiropas piegādes tīkli, eh, kas ļoti bieži ir pasta, nacionālā pasta eh, dienesta mm, filiālis. Un tad ir, piemēram, lielie vairumtirgotāji, kas arī iesaistās šajā te piegāžu tirgu, bet mūsu regulātori tradicionāli ir pilnvaroti uh, uzraudzīt tikai uh, vēstuļu tirgus un uh, pašmāju nacionālos tirgus, un operatori bieži ir atkārtojuši, ka pastāv problēmas ar tiesisko skaidrību, uh, ar datu trūkumu, tiesisko paļāvību, pilnvaru trūkumu. Un ir grūti cīnīties ar uh, konkurences izaicinājumiem šajā straumainīgajā tirgu. Un tad ir kāda, <clears throat> kāds ir pamatojums. Nu, pirmkārt, ir svarīgi uh, eh, nāk klājā ar šādu tiesību aktu, lai at, ļaut attīstīties e-komercijai. Uh, šis ir tirgus, kurā izmēram ir nozīme. Uh, Un eh, šeit eh, tirgus eh, vara, pilnvara vienmēr noteiks to, kā veidosies tirgus, un jūs nevarat tā tad tā vienkārši sākt uzreiz ar paku, pasta paku piegādi, jums ir jāsāk ar citiem piegāžu uh, segmentiem vispirms eh, strauji mainīgais tirgus un eh, vienādi spēles noteikumi visiem, bet eh, jebkurā gadījumā mm, lielā mērā trūkst izpratnes par to, kāda patiesībā šie tirgi ir, kā uzvedas un rīkojas šie operatori. Tad, kad mēs runājam par samaksājumību, tad šis ir jautājums, kas koncentrējas uz neaizsargāto patērētāju un tikai. Tas neatiecas uz visiem šiem te negociētajiem tarifiem, um, jo jūs, protams, esat lielais uh, piegādātājs vai pasūtītājs, jūs varat vienmēr vienoties par cenu, un tie ir parasti komerc noslēpums, šis, cenas, šis vienošanās ir komerc noslēpums un tā tālāk. Bet, ja jūs esat uh, ļoti maz, teiksim, pircējs jums nav izvēles, jo lielie piegādātāji fokusējas uz lieliem nosūtītājiem, nevis uz nelieliem ražotājiem vai atsevišķiem pilsoņiem. Un viņi parasti uh, maksā tā tad šo te noteikto oficiālo cenu, kas parasti ir ļoti augsta. Un to jūs šeit tagad redzat, un pārobežu cenas reizes ir pilnīgi nesaprotami augstas. Tās pat 3-4 reizes pārsniedz vietējās cenas. Jā, nu laikam pasta industrijās dusmām ir manus slaidus nodzēsusi. Ekrāns melns bet nav nekādu komerciālu uh, pamatojumu šādām cenām. Mums ir pētījumi, kas ir nodemonstrējuši. Laptopos ir pieejami šie slaidi, bet uh, tie ir atjaunojušies tagad arī uz lielajiem ekrāniem, tā kā liekas, ka viss ir kārtībā. Un es domāju, ka jūs jūs šķiet, ka varat izmantot e-mītingu aplikāciju iPhone un skatīties. Jā, nu es jau nešābos, ka Eiropas parlamentā ir e, ļoti smalks viss, e, bet, nu. Jā, nu šie te pārobežu pasūtījuma cenas ir tiešām reizēm piecreiz pārsniedz e, vietējās cenas, kas ir pilnīgi nesaprotams. Piemēram, paciņa no Beļģijas vai Nīderlandes, kas ir ļoti eh, salīdzināmas valstis, un Beļģu pra, eh, cenas par divā, divkārt pārsniedz Nīderlandes cenas. Nu, eh, Kopenhēgen Economics ir veikuši pētījumus arī Sentlūjas universitāte, un viss tās apstiprina, ka šis te augstais cenu līmenis un uh, ļoti daudzos gadījumos trūkst arī šo izmaksu pamatojumu, transports vai, vai kas cits, kas varētu uh, pamatot uh, šo te milzīgo atšķirību cenā šajā kārtīgi specifiskajā segmentā, uh, kurā nav interesēti citi konkurenti. Un tā tika veikts pētījums, lai saprastu izmaksu struktūras. Un interesanti tas, ka transportēšanas cenas, eh, teiksim, pasta sūtījumā par pārobežu kontekstā, nu, ļoti maz atšķiras reāli. Eh, tālāk pieejamības trūkums es jau minēju. Ja jūs tikko sākat eh, pakalpojumu sniegt citos tirgos, jums var mm, būt nepieciešams lietot esošos tīklus. Piemēram, mēs eh, cenšamies eh, izmantot to, kas jau pastāv, un ja tas nedarbojas, tad mēs cenšamies tos uh, izlabot. Un tad, kad karteļu loģika tiek piemērot, kā uh, parādījās kādā no uh, mūsu pētījuma attiecībā uz cenām un tā tālāk, Mēs te nerunājam par to, ka kāds varētu ienākt tirgū par brīvu un eh, par brīvu izmantot to, kas tur ir, bet visi pierādījumi parāda, ka, un šeit ir arī piemērs, ka alternatīvie operatori saka, ka vienkārši viņiem netiek dota pieeja eh, tirgum šiem esošajiem tīkliem, tā kā. Uh, tas vienkārši kopsavilkums tam, kas ir noticis līdz šim. Un šī te intervences loģika, zaļā daļa beigās, nu tā ir cerība krās, kā jūs zināt, mēs gribam, lai būtu efektīvāk tirgi, kā es jau iepriekš teiktu, eh, kas vairāk risina jautājumus, kas ir saistīti ar tirgus vāru, asimetrijām. Otrā daļa, tātad otrais rāmītis ir par eh, samaksājumību un neaizsargātiem patērētājiem. Uh, Un tad uh, nacionālie uh, regulātori, mēs esam uh, paļāvības pilni, ka viņi var mums palīdzēt, mēs nevēlamies komisijai papildus pilnvars, jo vietējie tirgi ļoti atšķirīgi un tādēļ mēs te paļāvamies uz subsidiaritāti. Bet visiem sastarpēji ir vajadzīgs vairāk datu, vairāk informācijas, lai varētu atrisināt ar to, kas ir zīlajos rāmīšos, lai varētu uzraucīt tirgus, lai varētu pat tiešām mēs ļaujam konkurencē darīt to, kas te jādara, vai tiek ievēroti esošie tiesība akti Mm, eh, piemēram, universālā pakalpojuma sniegšanas eh, pienākumu, kas ir noteikts pasta pakalpojuma direktīvā, un ja viss tas darbosies, tad eh, ģeobloķēšana vienkārši zaudēs savu būtiskumu. Lielas jums paldies! Um, so I've got some questions. Um, no, I've got... Paldies! Kaja Kalas un citi. Dita, Julia, Rosa, Olga, me. So really, yeah, Dita's on the line. Really. Dita ir atzīmēja. Jā, lūdzu lakoniskus jautājumus. Un būs arī chronoloģiskā secībā atbildes, kā ja pirmā. Paldies! Man gan ir daudz jautājumu. Geobloķēšana ir pirmais no tiem. Tātad direktīva ir domāta, lai eh, cīnītos pret diskrimināciju, ņemot vērā maksājumus, bet ja mēs runājam par darījumiem, transakcijām, bieži vien nu, jūs nevarat norēķināties vai nopirkt preci, kaut vai ņemot vērā jūsu telefona numuru. Un jums tad ir arī, piemēram, nopērkot kāds transporta pakalpojums, jāatzīmē, jāizpild arī savs uh, uh, telefona numurs. Kā tad diskriminācija, kas balstās uz telefonu numuru, uh, iekļausies šajā regulā? Tāpat arī tas, kas tika teikts par transporta nozari. Es saprotu, šis izņēmums transporta jomā tika veikts eh, pateicoties nesenajai rifit procedūrai, bet kā tad ar pasažieru tiesībām? Mēs vēlamies eh, pasažieri aizsargāt eh, pirms ceļojuma, ceļojuma laikā, bet Bet, eh, nu, un ja pasažieris vēlas iegādāties biļeti vai citu transporta pakalpojumu, tad viņam, eh, viņš pēkšņi tiek arī automātiski eh, aizvests uz citu lapu, ņemot vērā, nu, to brīdi, kad viņš ievada savu telefonu numuru vai adresi. Mums arī jādomā par piegādēm, paciņu sūtīšanu. Kā tas sasaistās ar ģeobloķēšanu? Kad es lasu šos priekšlikumus, gribēju pavaicāt, vai nu ir tiek ņemta vērā tāda pašreizējā realitāte, vai tikai nu, daži seni priekšlikumi tiek izmantoti ieražas paciņu piegādē. Un uzņēmumiem ir arī jāreģistrē šīs piegādes un jāsaka, ka, ja, piemēram, pakalpojums niedzējs ir reģistrēts vienā dalību valstī, vai viņš var eh, piegādāt sūtījumus pilnīgi visās, jo priekšlikumā ir teikts, ka dalību valstīm vajadzētu apkopot informāciju. Tātad, vai jums tiešām ir jāreģistrējas visās valstīs, uz kurām jūs vēlaties nogādāt sūtījumus? Ja mēs runājam par uh, informācijas sniegšanu, tā tad uh, uzņēmums informāciju piedāvā tikai vienreiz. Un kāda ir saikne ar citām ģenerāla direkcijām, ņemot vērā šo gateway um, and, and what... šo, vien, šo single digital gateway, vienoto digitālo piekļuvi tālāk. Uh, tas, kas ir teikts komisijas tīmekļa vietnē, vai arī tur ir kaut kāds konteksts pieejams tam visam, un vai datus uzņēmumi arī, piemēram, kad tie ir vienreiz iegūti, var izmantot atkārtoti, vai tas viss, nu, vienkārši tiks sadedzināts ar šo likumdošanu. Un vai tas ir saskaņots arī ar citiem vienotā tirgus pīlāriem? Un ja mēs runājam par uh, cenām, affordability, tātad kas var atļauties, lai cenas būtu nu, piemērotas. Tas nedaudz uh, atgādina iejaukšanos cenu veidošanas politikā un cenu struktūrēšanā. Varbūt, ka uzņēmumi varētu sniegt vairāk informācijas patērētājiem, kā cenas ir veidotas. Un kādēļ komisija vēlējās šeit pievērsties um, šim uh, cēnu jautājumam, nevis struktūrai. Paldies! Um, merci, Viki. Paldies, Viki, ja man ir vairāki jautājumi, eh, vairāki par geoblokingu, saka Brazie kundze, un tie minētie piemēri, jāsaka, ka Tur tiek runāts par pakalpojumu direktīvas nediskriminācijas principiem. Un, jā, es zinu, ka šis jautājums jau tika uzdots, bet uh, jāsaka, ka atbildi man pilnībā neapmierināja. Tālāk tika teikts, ka viss, kas attiecas uz aplikācijām, uh, nu, tiek izmantots, bet, piemēram, arī uh, tie, kas piedāvā uh, pajumti, viņi arī izmanto dažādas aplikācijas un dažādās valstīs. Un kā tad šī regula uz šiem cilvēkiem attiektos? Un tad vairāki jautājumi par to, kas ir teikts otrajā pantā, ņemot vērā arī klientu nu, tautību. Uh, Vai šeit nav iespējama kaut kāda diskriminācija, ņemot vērā arī, ka, piemēram, nu, tur pakalpojums sniedzējs un uh, saņēmējs dzīvo vienā valstī, bet ja viņiem ir atšķirīgs tautības, kas tad notiek tālāk pakalpojumi? Uh, ja tiek sniegti pakalpojumi un pakalpojums, pakalpojums sniegšanas vieta, uh, Eh, ir grūti noteikt. Mēs runājam par tādiem attālinātiem pakalpojumiem, piemēram, ja tiek sniegts juridiskās finanšu konsultācijas, nu jums pat nav jāsatiekas, lai tās saņemtu. Tātad ir ļoti grūti atrast noteikti šo piesaistu konkrētai vietai, adresēji. Un tad mēs arī atgriežamies pie šīm diskusijām, kas jau notika par pakalpojumu direktīvu. Un visu beidzot, Neviens pat nepieminēja konkrētu jautājumu, kāda ir saikne starp ģeobloķēšanu un eh, Roma viens regulu, jo eh, regula eh, nozīmē patiešām milzīgu soli atpakaļ, ņemot vērā patērētāju sardzību. Paldies! Luci Andersonu lūdzu, paldies, paldies visiem, ko esat veikuši šo gadu garumā, bet man ir arī daži jautājumi. Tātad par šiem pāntiem, kas attiec uz informācijas apkopošanu. It sevišķi ņemot vērā to, ko komisija ir mm, paveikusi iepriekš, ņemot vērā nodarbinātību, uh, tirgus situāciju un tā tālāk, vai tad pakalpojums sniedzējiem nevajadzētu piedāvāt uh, tādu daudz detalizētāku informāciju nekā D punktā. Un ir tik daudz šādu pakalpojumu. Un ja mēs turpināsim uh, vērtēt šo sūtījumu tirgu, mēs tad labāk arī uzzināsim, kādi, kādas ir darba ņēmēja interesi šeit un, un cik stundas viņiem jāstrādā un par kādu samanks un tā tālāk. Un ja mēs runājam par šo informāciju, jūs teicāt, ka tur ir jābūt īstenošanas aktam. Uh, Ņemot vērā to, ka parlaments jau vairākus gadus par to ir interesējies, es neesmu īsti pārliecināta, ka ir nepieciešams īstenojušais tiesība akts, lai gan tas viss izklausās ļoti tehniski, īstenībā aizpildāmā veidlapa. Noteikti jūs arī interesētu un vajadzētu drīzāk šeit deleģētos aktus izmantot. Uh, Un tālāk nevajadzētu arī pieļaut, ka cilvēki vienkārši nu, tiek krāpti, aplaupīti, jāaizsargā tādi netika eh, spēcīgi klienti, cilvēki, kas ir vārīgāki. Un jāparūpējas arī, lai regulātori varētu parūpēties eh, par labāku pieejamību sūtījumu tirgu. Uh, Un varbūt tāda vispārīgāka piezīme. Protams, ir jāievēro subsidiaritātes princips, bet man ir radies iespējas, ka jūs vēlties darīt vairāk. Bet jums, protams, tas ir jādod uh, regulējušo iestāžu rokās. Ir, protams, spēcīgāks, labāks iestādes dažās dalību valstīs, citās atkal nē. Bet, nu, varbūt, ka vajadzētu būt iestādēm vajadzētu atvēlēt vairāk brīvības, un tad arī komisija būtu ieguvēja. Paldies! Dīta Čarāncova. Paldies, priekšsēdētāji. Gribējos, gribēju pateikties komisijai par prezentāciju, un mums jau bija pirmās diskusijas par šo digitālo pakotni šorīt, ar komisāru Juro par to runājām, bet nu, uz visiem jautājumiem nesmu saņēmusi atbildes. Tātad šī koplietošanas ekonomika, kolēģi jau to pieminēja, man jūsu priekšlikums šķiet veiksmīgs, bet mēs bieži vien avīzēs lasām, ka situācija mainās dalību valstīs. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu darbu noslēgt pēc iespējas ātrāk, lai varētu panākt tādu vienotu Eiropas pieeju, nevis 28 atšķirīgas pieejas, ats, ņemot vērā šo uh, koplietošanas ekonomiku. Es gribēju pavaicāt, kad tiks izstrādāts vadlīnijas šajā jomā un attiecīgi, kad tās tiks īstenotas. Džuli Redlūdzu, Paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisijai par eh, šiem priekšlikumiem. Es tikai gribēju uzdot jautājumu par ģeobloķēšanu. Ja pareizi sapratu komisiju, jūs teicāt, ka ir nepieciešama uh, tiešā veidā piemērojama likumdošana, jo vadlīnijas, kas. Uh, vēl vairāk uzsvera pakalpojumu direktīvas 22. panta piemērošana uh, netika uh, izpildītas pilnībā. Un, ja mēs runājam par digitālo saturu, uh, jāsaka, ka vieni, kādi tad ir šie objektīvie kritēriji, lai diskriminētu patērētājs. Nu, vienīgais e, normālais kritērijs ir tā, tad, nu, ja cilvēkam nav pieeja konkrētam saturam vecuma dēļ vai citiem aslu dēļ. Uh, Un, ja, piemēram, šeit nav vērojams autortiesību pārkāpums, tad nevajadzētu cilvēkam liekt eh, piekļuvi saturam, bet eh, ar ko autortiesību uh, likumdošanu mēs nevarēsim to atrisināt. Un mums ir jāsaka, ka 22. pantā pakalpojumu direktīvā uh, jau pietiekam labi tas ir atrunāts. Man ir jāsaprot, kur tad ir atšķirība, ja, piemēram, tiek piedāvēta mūzika vai kādas spēles internetā. Vai tad no anketas tiks izņemts šis jautājums par to, vai jums ir tiesības eh, to skatīties un piekļūt šādam pakalpojumam vai nē? Vai šeit ir noteikta kaut kāda nu, šķirtne starp to visu? Jūs teicāt, ka tiek veikta arī pārskatīšana. Un uh, es domāju, ir visai skaidrs, ka uh, Vairums patērētāju neuztraucas par ģeobloķēšanu tādēļ, ka viņiem būtu problēmas īrēt automašīnas, bet nu tieši par satura bloķēšanu. Un varbūt, ka 60% uh, ģeobloķēšanas gadījumu tieši satura uh, atļaujas ir problēma, bet nu tad joprojām paliek pār 40%, uz kuriem šie gadījumi neatiecas. Paldies! Senelovs kundze, lūdzu. Paldies! Ja mēs runājam par regulu, patērētāja sadarbības regula, es jau no rīta uh, uzdevu jautājumus komisārai Jūrovai. Ļoti labi, ka mēs pier, pieminam arī 20. un 22. pāntu uh, pakalpojumu direktīvā, kas attiecas uz uh, geobloķēšanu. Jāsaka, ka 20 dalību valstīs ir bijusi, vē, bijuši vērot pārkāpumi, bet, nu, uh, es nezinu, kāds ir šis minimālais dalību valsts skaits, vai jūs varat, uh, nu, kaut ko detalizētāk pateikt, kungs. Un mums arī ir jārunā par uh, paplašinātu reģionālo un nacionālo iestāžu sadarbību, jo ir daudz eh, tādu lietu gadījumu ar reģionālu raksturu, bet tajā pašā laikā netrūkst arī šīs pārobežu dimensijas. Um, thank you very much. Thank you for the presentation. We will of course... Paldies. Uh, eh, Saka Tūna Hoensteins kundze. Jā. Yeah. Mēs, protams, tiksimies ar ieinteresētēm pusēm, ar uzņēmējiem, ar patērētājiem un noteikti vēl sakos garas un daudzskaitlīgas diskusijas šim pasākumam. Gribēju arī pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Bet eh, pat no savas puses varbūt pievērsīšos vienam aspektam. Jāsaka, ka nav nekādu pienākumu pārdot, ir pienākums saglabāt tādu pašu cenu. Vienāds cenas Eiropas Savienībā. Es gribēju pavaicāt, vai atteikšanās pārdot eh, patērētājam ir ļaunāka nekā cenu atšķirības. Mums jāsaprot, kā to interpretēt, un tad uh, Jā, šajā priekšlikumā par sūtījumiem ļoti daudz domas man šķiet labas, un tas ir arī neatraujami saistīts ar ģeobloķēšanu. Mums noteikti ir jāpanāk progress, un ja mēs runājam par mazajiem operatoriem, piekļuvi infrastruktūrai, informācijai, viņiem ir būtiskāk nekā lielajiem uzņēmumiem. Un tas varētu nozīmēt nopietnas pārmaiņas šajās diskusijās, nu tādu jaunu toni varbūt tam piešķirt. Un atsaucoties uz Džūlijas Rēdas teikto, varbūt, ka mums vajadzētu parunāt par digitālo saturu, par kuru jau nu runājām um, pirmajā sēdes cēlienā. Paldies! Um, I've got two questions, one on geo-blocking and one on parcel delivery, and I'm sure... Man ir divi jautājumi, saka priekšsādātāji, par sūtījumiem un geobloķēšanu, bet ja mēs runājam par geobloķēšanu, Kalasas ziņojumā bija ļoti labi pateikts viss. Tātad mazajiem tirgotājiem nevajag uzlikt saistības pārdot preces patērētājiem ārpus nu, kaut kāda konkrēta apgabala, kas ir pārāk tālu. <clears throat> Un ja jums, piemēram, un, piemēram, ja patērētājs pats arī var, nu, kaut kā atbraukt precei pakaļ, tad eh, joprojām nav eh, saistības piegādāt šo preci, bet saistības ir to pārdot. Un kas tad šeit ir jāievēro? Vai galu galā notiks tā, ka ir jāņem vērā 28 atšķirīgu dalību valstu likumdošanas akti, ja jūs gribat pārdot ārpus no nu, savas ierastās teritorijas, tā teikt. Un vai tas nozīmē, ka maziem tirgotāji vienā brīdī vairs nepiedāvās preces internetā? Uh, Un jāsaka, tā jau ir noticis. Cilvēki vienkārši ir preces ņēmuši ārā no interneta. Ja mēs te kaut ko sajauksim, tad īstenībā mazumtirgotājiem tas nāks par ļaunu. Mums ir jāsaprot, kā pusē mēs esam un kas ir noteikts uh, nacionālajā likumdošanā. Un ja jūs, piemēram, pārdodat uh, uz uh, tālām valstīm, pat nepiedāvājot uh, sūtījumu pakalpojumus, kā tad tas viss izskatīsies. Un otrs jautājums ir sarežģītāks par pasta sūtījumiem. But if you're importing goods from developing countries and you're doing it using a... Mēs runājam par uh, to, kādi tad šeit tiek. Uh, Eh, sūtījuma veidi izmantoti, tā tad paka vai paciņa. Juice, okay? so you... Mēs te nošķiram starp banderoli un paku. Jūs, piemēram, varat eh, no Ķīnas vest veselu kaudzi preču, uh, nu, kaut kur noliktās, noliktavā Vācijā un pēc tam izgādāt, piegādāt pa visu Eiropu ar daudz zemākām uh, piegādes cenām. Tā tad šeit nav pietiekami skaidrs spēles noteikumu, un tieši tādēļ, jā, es redzu, ka jūs mājat ar galvu, varbūt tieši tādēļ uz dažām valstīm mums eh, šī piemaksa par piegādi ir tik augsta, lai uh, kompensētu to, ar, lai, teiksim, labāk konkurētu ar citām valstīm, kur banderols atkal savukārt piegādā par visai lētu naudu. Uh, Nu, un šī banderoļu, šie banderoļu izņēmumi, kā tos mēs eh, varam aplūkot. Paldies! I think those are all the questions. <laughs> Tagad došu vārdu atbildēm. Thank you uh, very much, uh, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies uh, komitejas locekļiem par tik uh, svarīgiem jautājumiem. Mēģināšu sagrupēt atbildes. Pirmām kārtām gribēju pateikt, ka komisija pirmām kārtām vēlējās piedāvāt uh, lielāku izvēlu patērētājiem, labāku piedāvājumu, bet nu, komisija tāpat arī vēlas uh, saglabāt pietiekami labu dzīvi tirgotājiem, lai viņiem nebūtu papildus sloks uz pleciem. Tas noteikti ir jāpasaka, jo uh, vairāki komitejas locekļi jau bā, pauda savas uh, raizes, ka ar šo likumdošanu sloks tiešām varētu kļūt vēl smagāks. Es gribētu teikt, mēs ceram, ka attiecībā uz piegādēm, uz sūtījumiem šeit būs vairāk progresa. Bet ja pat šī piegāde norisinātos ļoti gludi bez mazākās ciešanās, tik un tā joprojām pastāvēt problēmas, un mēs nevaram teikt, jā, nu pagarīsim līdz visi pārējie pasākumi tiks pieņemti, un tad, nu, redzēsim, kas notiks. Objektīvi iemeslu dēļ tas nav uh, balstīts ne diskriminācijā, ne arī uh, kaut kādā diferenciācijā. Un, uh, uzņēmumi paši izvēlas, nu, viņi sadala pa blokiem arī šīs piegādes valsts un tā, un paši tad izvēlas, uz kuru piegādāt un kuru nē. Par aptvērumu šķiet, ka vairāki mm, locekļi uzdeva šo jautājumu, cevišķi pie, pieminot arī pakalpojumu direktīvu. Jāsaka, ka jau transporta jomā nediskriminācijas princips jau ir sakņots runājot par aviāciju, arī jūras un sauszemes transportu, bet uz uh, dzelzceļa tas vēl neatiecas. Tātad, ja jūs, piemēram, pērkat biļeti internetā no citas dalībvalsts, jums nevajadzētu teorētiski maksāt augstāku cenu. Un attiecībā uz dzelzceļu jomu mēs šādu priekšlikumu esam gatavi izstrādāt turpmāko mēnešu laikā. Tālāk par autortiesībām un materiālu kas tiek aizsargāts ar autoru tiesībām. Audiovizuālie pakalpojumi nav iekļauti šajā priekšlikumā. Mēs vēlamies, protams, lai piekļuve audiovizuālajiem audio saturam būtu plašāka. Un uh, autortiesības attiecas uz audiovizuālo materiālu, uz kuru uh, Nē, tātad mēs piedāvājam, šajā likumdošanā ir iekļauts tāds audiovizuālais materiāls, uz kuru neatiecas autortiesības. Jāsaka, ka ietekmes izvērtējumā to veicot mums nebija pietiekami daudz uh, informācijas, kas tad būtu arī nevēlamas sekas. Mēs runājam arī par e-grāmatām, par to izmantošanu, par mūziku. Uh, Un, protams, ir arī šīs Eiropas licences, bet nevienmēr tas tā notiek. Ir arī izņēmumi, ir piemēram Spotify, kas piedāvā mūziku uh, internetā, un viņiem nav nekādas Eiropas licences, un tad galu galā iznāk tā, ka kāds no citas dalība valsts šo pakalpojumu grib izmantot, tas tiek piedāvāts, bet uh, viņš to nevar izmantot, jo tas. Uh, jo viņam nav šīs Eiropas licences, viņam ir citas valsts licence. Tādēļ mums ir ļoti, nu, tā labi jāformulē, ko tas nozīmē. Ja runājam par e-grāmatām, dalību valstīs, vairākās dalību valstīs ir noteikumi par uh, cenu veidošanu grāmatām. Ja jūs nosakāt, cik šī grāmata, e-grāmata maksās uh, vienā valstī, uh, jums tad ir jāpieprasa par grāmatu tāda cena, kāda ir noteiktā cena konkrētajā valstī. Tas ir diezgan sarežģīti, bet, nu, tad attiecīgi ir jāpielāgo normas. Un uh, jūs arī katalogos iepriekš internetā varat pastīties, cik grāmatas maksā katrā valstī. Mēs nevēlamies radīt papildus uh, slogu e-grāmatu pārdevējiem Eiropā, bet šis jautājums vēl ir uh, jāatrisina. Tālāk piemērojamais līkums. Roma viens šis likums jau ir spēkā, un tas attiec uz uh, patērētāju aizsardzību, un ir jāskatās, kurā valstī pakalpojums tiek piedāvāts. Jūs teicāt, ka tirgotājiem nav uh, eh, tiesība atteikties no pakalpojumu sniegšanas. Directing tā tad uh, šī vadīšana nozīmē aktīvu pārdošanu, vai jūs savas aktivitātes veicat uh, apvienotā karalistē un īrijā, vai Benelux valstīs, vai Spānijā, Itālijā, Francijā. Uh, un tad eh, jūsu tīmekļa vietnē būs pieejama informācija attiecīgajās valodās un adreses, kur nogādā preces, un ir tā tad vairāki elementi, kas nosaka, vai uzņēmumi piekop šīs aktivitātes konkrētā valstī vai nē. Un, ja, piemēram, šeit ir atkal ģeobloķēšanas regula jāievēro, tad uzņēmumiem ir jāsaprot, eh, vai tiesas pakalpojums var piedāvāt vai nē. Nu, patērētājiem, protams, eh, ir ļoti izdevīgi dzīvot tādā dalību valstī, kur ģeobloķēšana nav izplatīta, bet ir jāsaprot, ka tirgotājs. Nu, piemēram, ja viņš nav vērsies, ja viņš savus aktivitātes nav izvērsis konkrētā dalību valstī un patērētājs uh, atrod kaut kādu pakalpojumu internetā, vēlas to saņemt, tad patērētājiem ir jāievēro tās valsts likums, kurā dzīvo tirgotājs, kurā dzīvo un darbojas tirgotājs operators. Bet šī ir pavisam cita situācija. Tā atšķirās no Roma viens situācijas, kad tirgotājs ir nolēmis, ka šī ir teritorija, kurā vēlos veikt biznesa darbību, ir dalībvalsts XYZ un. Uh, tad attiecīgi tie noteikumi ir spēkā, bet ja tirgotājs tikai uz X vai tikai uz Y dalību valstu vērš savu darbību un nāk patērētājs no, pie viņa griežās patērētājs no Z dalību valsts, tad būs spēkā tās valsts noteikumi, kurā darbojas šis tirgotājs. Tālāk eh, patērētā reizēm prasa, varbūt es varu dot uh, telefonu numuru un tirgotājs varbūt kontaktēsies ar mani, varbūt manā valodā, bet tirgotājiem nav pienākums ņemt vērā kādu patērētāju valodu vai nodrošināt kaut kādas iespējas, lai šis patērētājs varētu izmantot kaut kādu zvanīšanas iespēju no savas dzīves uh, valsts pieeja te ir mm, tātad vienlīdzīga attieksme. Jūs nebūsiet uh, kaut kādā labākā vai sliktākā situācijā nostādīts. Uh, attieksme pret jums būs, jūs pasūtat no tīmekļa vietnes Vācijā, tad attieksme būs tā kā pret Vācijas iedzīvotāju. Mm. Tātad uh, pat, ja jūs aizbraukt uz Vāciju, jūs ieiet veikalā, tad nesoties, ka jūs esat no šejienes, pret jums attieksies kā pret Vācijas iedzīvotāju un droši vien arī runās ar jums vācu valodā. Nav pienākums pārdot. Varbūt tā ir tāda smalka atšķirība, bet ir pienākums arī nediskriminēt. Uzņēmumiem, protams, ir brīva izvēle nepārdot dažādu iemeslu pēc. Varbūt viņiem vienkārši nav krājumos tā produkta, vai viņam ir kaut kādi juridiski iemesli, teiksim, vecuma limits produktu pārdošanai. Bet uh, pamatojums nedrīkst būt, ka, teiksim, jūs esat citas valsts piedarīgais, jūs esat no citas dalība valsts. Tā tad spēkā ir pienākums nediskriminēt saikne ar pakalpojumu direktīvu. Iespējams, mans kolēģis gribēs te ko piemetināt. Te mēs esam jau identificējuši piecas eh, ļoti skaidras konkrētas situācijas, kurās eh, tiesība akti nosaka, ka tās ir nepamatotas ģeobloķēšanas situācijas vai gadījuma pakalpojuma direktīvas 20. pants joprojām ir spēkā. Bet eh, ir piecu veidu transakcijas, kur uh, nav vairs pamatojama šī diskriminācija. Uh, tas ir leksis speciālis, tas nāk papildus uh, pakalpojumu direktīvai, un mm, tā tad ir konkrēti gadījumi, kad vairs šāda diskriminācija nav pamatojama. Tas ne, neskar izcelsmes valsts situāciju. Tā ir no tirgotāja skatījuma, bet šeit mēs skatāmies vairāk no pakalpojumu viedokļa. Tātad pakalpojumu patērētājiem mēģinot izmantot savas tiesības citā dalība valstī. Uh, Eh, varbūt došu vārdu kolēģei. Jāsaka, priekšsēdētāji, varbūt. Jā, dodiet varbūt vārdu, varbūt minūte vēl katram jūs kolēģim. Jā, pavisam īsi vēl. Šī regula nesaistās nekādā veidā ar uh, pakalpojumu direktīvu un izcelsmes valsts diskusijām. Ja patērētājs dodas uz citu valstu un grib, lai viņa izcelsmes valsts likumdošana tiktu ņemta vērā, tad tas pilnīgi cita diskusija un cita situācija. Pavisam ātri par um, CPC mm, patērētāju sadarbību. 16. Uh, pants priekšlikumā nosaka, jā, ka ir liela uh, saskaņotība, koordinētība no komisijas puses, no vairākas dalību valsts var prasīt koordināciju un tāda iespēja šobrīd pastāv regulas ietvaros, tikai tas tagad ir skaidrāk eh, izteikts un ir konkrēts eh, tiesiskās normas tagad. Šī jaunā iespēja eh, komisijai uzsākt darbību, jā, ja ir trīs ceturdaļas iedzīvotāju vai trīs ceturdaļu dalību valstu, tad esam to, jā, aizņēmušies no citām līdzīgu politikas jomu sfērām, jo mēs gribējām skaidru kritēriju, kad komisija var uzņemties šo lomu. Tad mums vajadzēja definēt, kas ir Eiropas eh, Savienības mēroga pārkāpums, lai komisija varētu sākt pārkāpumu procedūru. Attiecībā uz koordinācijas daļu tur ir daudz lielāka elastība par reģionālām iestādēm. Jā, mēs tik tiešām saprotam, kā nodrošināt labāku sadarbību starp tām un nacionālajām īstenošanas iestādēm, tātad, lai notiktu diskusija ar komisiju, izmantojot CPC mehānismu un par sūtījumu piegādi. Jā, laika man tiešām nav maz. Administīvais sloks vai būt liels sloks eh, jauniem uzsāktiem uzņēmumiem. Pirmām kārtām ir slieksnis eh, paredzēts, lai izslēgtu mazus eh, piegāžu operators. Otkārt, informācija, kas ir jāsniedz, ir ļoti tāda mm, pieticīga, jo ir jābūt eh, skaidrai situācijai, kad regulators prasa datus no operātora, un mēs gribētu vienkārši vienu formu, kas apmierina visus 28 vienā laikā, tā ka pat ja būtu kaut kāds vienkāršošanas potenciāls. Publisko cenu sāraksti. Mēs te runājam par 15 cenām, ko esam izvēlējušies, kas ir īpaši svarīgas ētirzniecībai, un, un tad šīs cenas tiktu nosūtīts reizi gadā, ja tās mainās, tās nav paredzēts, lai tās izmantot mūsu tīmekļa vietnēs uzņēmumiem, vienkārši tā ir informācijas platforma. No nu, vienas puses tas ir tāds, nu, um, ar pirkstu tādu rādīšanu, no otras puses ļaujot regulātoriem veikt šo darbu. Attiecībā uz uh, darbinieku nosūtīšanas direktīvu jūs sakat, uh, cenu regulēšana, vai mums nevajadzētu runāt par cenu veidošanas struktūru, jā, pakalpojumu pastpakalpojumu direktīvā ir par šīm pieņemamām cenām, cenu orientāciju. Mūs interesē cenu struktūra šajā orientācijas procesā, un tas ir labs iemesls izstrādāt reģionālās cenas, bet mēs apstrīdam, kāpēc, teiksim, vienai cenai jābūt desmitais lielākai kā citai iekšzemes cenai. Tā tad, nu, vajadzētu par to padomāt. Uh, Par nodarbinātības noteikumiem, nosacījumiem jautājums. Jā, protams, var prasīt dažādu informāciju vēl, bet esam, jāsaka, pretrunā ar iepriekšējo punktu par administratīvas logas samazināšanu. Mēs mēģinam atkal prasīt minimumu. Tā tad ir jāsaprot eh, tirgus struktūra, tirgus daļas, tam līdzīgas lietas. Es nedomāju, ka mēs varam apmierināt visas sabiedrības intereses, eh, par kādām te ir runa, bet, protams, šis pants ir atvērts diskusijām, tālāk piekļuve. Uh, pieejamība saistībā ar cenu pieejamību. Pasta direktīvas, direktīvā ir daudz dažādu iespēju, ko var aplūkot nacionālais leģistrāt likumdevējs par deleģēšanu. Te mēs turējam tālāk par trešā panta īstenošanu, par visiem parametriem, tiem jābūt definētiem trešajā pantā. Tā arī parlaments varēs īstenot savus pilnvarus Un uh, īstenošanas akts šķiet varētu būt arī atbilstošs instruments priekšsādātāji par UPU uh, package. Mēs uh, apzināmies, jā, ka mm, pastāv šie UPU noteikumi, ir pasta savienība, kura uh, arī demonstrēt, cik grūti risināt šo jautājumu. Tās saistības, kas izliet no starptautiskām tiesībām, ir uh, čet, katrs četrus gadus ir uh, kongress, nākošais būs Stambulā šogad, un 192 uh, dalība valstis centīsies rast risinājumu. Ir priekšlikumi padarīt šīs terminālās likmes izmaksu ziņā pievilcīgākas. Notiek arī divpusējas sarunas pasta operātoru starpā, jo prom, produkts, ko piedāvā jūp Piju, Ķīnē, eh, Ķīnē. Un mm, tur jāstāsta, protams, ko vēlas eh, Ķīnas eh, lietotāji, viņi grib, teiksim, ierakstītiem vēstulēm, izsekošanas mehānismu, tāpēc viņi gatavi maksāt vairāk, un visbeidzot priekšsēdētāji. Tas, ka trūkst vienādas spēles noteikumu ar attīstības valstīm pēdiņās, ja mēs tā varam teikt, kur augstās cenas, kādas redzam šobrīd, kompensē trūkstošo nē noteikti cenas eh, tradicionāli ir bijušas augstas pat jau pirms šīs e-komercijas eh, sākšanos eh, no Ķīnas, un otrām kārtām nav nekāda kompensācija, jo šīs ļoti augstās cenas, 32 eiro par 2 kg cenu paku, nu, daudz šādas pakas netiek nosūtīts, un tieši tāpēc maziem mazumtirgotāji vispār neko netirgotu, vai arī tad viņi pievienotos kaut kādai platformai, lai varētu kaut kā vest sarunas ar konkurentiem. Mēs vēlamies, lai posta operatori vairāk pievērš šim segmentam, kurš uh, palielinās viņu biznesa iespējas, jo ja viņi sāks kaut kādas milzīgas cenas iekasēt, tad cilvēki vairs neizmantos un uh, esošie tīkli vairs mm, tad nebūs izmantojami. Un mēs gribam tātad, lai notiek aktīva darbība izmantojot esošos pastīklus. Paldies! Nākošais jautājums ir komisijas prezentācija par jauniem noteikumiem attiecībā uz audiovizuālo mēdīju pakalpojumiem un tiešsaistes platformām. Un tūlīt došu vārdu komisijas pārstāvim. Līdz uh, Lorena un Alonsa. Jā, vārds jums. Paldies, centīšos izteikties īsi, jo mūsu sēdi jau ir it kādu laiku, slaida man nav, pavisam īsi paskaidrošu. Tātad kāda ir šī priekšlikuma filozofija doma? Man jāiet priekšā sakrunātāji, labi pārvietošos tad, ne? So, uh, the philosophy behind uh, is, in a way... Tātad filozofija, kā jau komisārs Ottingers uh, un arī komisārs Ansips ir aprakstījuši, te nav runa par revolūciju, bet drīzāk par revolūciju. Un uh, direktīva, kas jau pastāv vairākus gadus, uh, tāda doma saglabāt to, kas darbojas, un attiecībā uz pārējo uh, modernizēt, aktualizēt eh, direktīvu, ņemot vērā attīstību audiovizuālajā tirgū. Tātad, kas eh, darbojas un ko mēs saglabāsim un centīsimies arī stiprināt? Tā ir šīs direktīvas eh, iekšējā tirgus dimensija un tā tiek nodrošināta pateicoties eh, izcelsmes valsts eh, principam. Atbilstoši šim principam, kā jūs jau zinat, pārraidītāji un eh, pakalpojums sniedzēji, kā piemēram Netflix vai Canal Play vai Orange, tiem ir jāievēro tikai tās valsts noteikumi, kur viņi atrodas. Tātad viņiem nav kur ir viņa oficiālā mītne. Tātad viņiem nav 27 noteikumi jāievēro. Šī, šīs izcelsmes vārds princips ir labi strādājis, esam izgājuši publiskās konsultācijas, ietims izvērtējumu, tātad tas darbojas. E, un 38% kanālu, e, kas, e, kur oficiālā radīšanas vieta ir Eiropas Savienība, raid uz ārzemēm Un uh, tātad uh, notiek tāda ļoti plaša arī pārobežu cirkulācija audiovizuālajiem pakalpojumiem, pateicoties šim izcelsmes valsts principam. Tātad, ko mēs ierosinam? Saglabāt izcelsmes valsts principu un veicināt uh, tā funkcionēšanu. Kādā veidā? No vienas puses doma ir vienkāršot noteikums, kas ļauj dalību valstīm uh, identificēt, eh, kādai, kurai valstī ir jurisdikcija attiecībā uz konkrētu raidītāju. Tāpat mēs aicinām ievērot caurskatāmību, lai dalība valsts komunicētu, paziņot mums, lai mēs varētu uzturēt datu bāzi attiecībā uz tātad kādi raidītāji ir viņu jurisdikcijā, un eh, attiecīgi kāds ir eh, šī raidītāja regulātors un kur attiecīgi varētu iesniegt sūdzību, ja tāda būtu, un vispēcot par uh, izcelsmes valsts principu. Doma ir vienkāršot esošās uh, atkāpes. Uh. Šobrīd ir paredzēta iespēja dalību valstīm ārkārtas gadījumos atkāpties uh, no šī izcelsmes valsts principa ļoti ierobežotos uh, gadījumos, bet noteikumi ir diezgan sarežģīti un tie atšķiras uh, lineārai raidīšanai vai raidīšanai pēc pieprasījuma. Tālāk, lai veicinātu iekšējo tirgu direktīvas kontekstā, tad doma ir uh, izvairīties no tādas pārmērīgas, nevajadzīgas eh, regulēšanas, bet izmantojot citus līdzekļus. Tātad eh, tuvoties šai dalībvalsts pozīcijai, un tas tiek darīts eh, stiprinot regulātoru lomu, tātad no vienas puses mēs ierosinam ieviest prasību direktīvā, kā dalību valstīm ir jābūt vienam vai vairākiem neatkarīgiem regulātoriem, un mēs nosakam kritērija, ka šiem regulātoriem ir jāizpild šie kritērija, lai viņi to uzskatītu par neatkarīgu, no, teiksim, neatkarīgu no valdības, neatkarīgu no nozars. Un tāpat ierosinam formalizēt esošos grupu operatorus e, Eiropas līmenī ar nosaukumu ERGA. Tagad šī grupa atzīst e, direktīvu un tās e, loma ir stiprināta. Uh, doma ir veicināt apmaiņas starp regulātoriem attiecībā uz to, kā īstenot direktīvu, un ir paredzēts, ka dažiem tādiem būtiskākiem jautājumiem ar šo regulātoru grupu varētu arī konsultēties un, un attiecīgi dot savus sādzinums. Um, tad ir vēl viens veids, kā mēs aicinām stiprināt iekšējā tirgus aspekta, neregulējot eh, tiesiskā veidā detaļas, un tas ir stiprināt Eiropas Savienības aspektus pašregulācijas ietvaros. E, protams, ir jāskatās, e, ko paredz attiecīgās direktīvas attiecībā uz reklāmu, nepilngadīgu personu tiesību aizsardzību. Eh, radītāji var ļoti lielā mērā iesaistīti šādu likuma aktu īstenošanā. Mēs tātad paredzam normas, lai stiprinātu, lai šī pašregulācija labāk darbotos, bet tāpat laikā, ja mēs uzskatām, ka tas varētu būt noderīgi, mēs varētu paredzēt kodeksu Eiropas Savienības līmenī, tātad, lai šī pašregulācija būtu savietojama ar iekšējā tirgus mērķiem. Tātad tik tālu par iekšējā tirgus aspektu un izcelsmes valsti un citiem instrumentiem tā stiprināšanai, jo no otras puses, kā jau es teicu, ideja ir modernizēt direktīvu Direktīva tiek jau īstenot kādu brīdi, un audio-vizuālais eh, tirgus attīstās ātri, ir, eh, ir eh, jau m, mm, citi lietojuma paradumi. TV apraide arvien vairāk pāriet uz online režīmu, parādās jauni spēlētāji tirgu. Uh, kā YouTube, piemēram. Tā tad, nu, parādās eh, citas eh, puses šajā tirgu un modernizējot noteikumus, mēs cenšamies ņemt vērā visas šīs attīstības tendences. Tas nozīmē, ka dažkārt mēs ierosinam deregulēt un dažkārt mēs ierosinam regulēt zināmas lietas, kas varbūt nav tikušas regulētas tā, ka par eh, deregulācijas pusi priekšlikums ir eh, samazināt eh, esošās prasības eh, reklāmai, kad tas saistās ar šo reklāmas apjomu. Tātad maksimāli 20% reklāmas stundā. Laiks dzīve virzās uz priekšu, laika mainās un nav nepieciešams uzspiest šos ierobežojumus eh, apraidītājiem, jo viņi jau paši sevi ierobežo. Kāpēc? Tāpēc, ka parādās jauni spēlētāji šai tirgu un viņiem vispār pat nav reklāmas. Tā kā skatītājs, ja, teiksim, tiek ļaunprātīgi izmantot šis eh, reklāmas laiks, pārliecīgi daudz tā ir, tad patērētājs var pārslēgties un arī pārslēdzas, jau tas jau notiek. Uh, uz eh, daudziem citiem kanāliem, bet arī citiem piedāvājumiem, kur, teiksim, šādas reklāmas vispār nav. Tā tad ideja ir padarīt šos eh, likumus, noteikums eh, tādus elastīgākus, tātad. Tā vietā, lai būtu 20% reklāmas stundā, tad 20% laikā no 7 līdz 11 vakarā mēģinām piekopt šādu loģiku, lai tātad vieglāk būtu to izmantot. To izmanto arī citi spēlētāji ārpus Eiropas Savienības. Nozīme Eiropā. Eiropā reizēm ir diezgan neskaidri, un, bet, nu, katrā ziņā reklāma, protams, saistās ar ieņēmumiem. Uh, Tā ka ideja ir eh, dot vairāk elastības, jo nav vairāk nepieciešamība saglabāt šos eh, stingros noteikumus. Attiecībā uz noteikumu modernizēšanu mēs cenšamies rast labāku līdzsvaru starp eh, noteikumiem, kas tiek attiecināti uz TV apraidītājiem un tiem, kas veic šos pakalpojumus pēc pieprasījuma, jo noteikumi šobrīd nav tādi paši un tie ir daudz stingrāki. Uh, Uh, televīzijas uh, raidītājiem nekā pieprasījumu pakalpojumu sniedz, sniedzējiem tālāk attiecībā uz nepilngadīgām personām TV apraidē saturs, kas varētu būt kaitīgs uh, mazgadīgām personām, ir aizliegts, un saturs, kas šķietam varētu būt kaitīgs, tam ir jābūt pakļautam ierobežojumiem. Par pakalpojumiem pieprasījuma saturs, kas varētu būt kaitīgs, ir pilnībā pieejams. Noteikumi ļauj to darīt pilnībā pieejamu, un uh, saturs, uh, kas ir kaitīgs, tas ir jāierobežo. Tātad šobrīd notiek pārējos uh, šiem um, pakalpojumiem pēc pieprasījuma, un uh, mēs tagad gribētu izlīdzināt šos noteikumus. Tātad, lai šie noteikumi būtu vienādi gan TV apraidē, gan eh, pārē, apraidē pēc eh, pieprasījuma, tātad, lai šis aizsardzības līmenis attiecībā arī uz, teiksim, nesazvanīgām personām būtu tāds pats. Tālāk, lai veicinātu Eiropas eh, mākslas darbus ražojumus, noteikumi ļoti atšķirs TV raidītājiem. Ir vairāk kā puse Uh, apraides laika Eiropas ražojumi. Bet norma daudz ko vairāk nenosaka, un tas ir radījis diezgan daudz problēmu, ja nav tādas reāls harmonizācijas dalība valstis, uh, drīkst darīt, ko tās vēlas, tātad direktīva vienkārši dod kaut kādus piemērus, un tas ir novedis pie lielas fragmentācijas. Tātad, kā labāku līdzsvaru atrast, jo atbilstoši mūsu skatītājiem realitāte ir tāda, ka raidītāji investē daudz vairāk nekā šie pieprasījumu piedāvātāji. Tātad doma ir saglabāt šos noteikumus attiecībā uz TV raidītājiem neskartus, tieši tie darbojās, bet uh, nedaudz vajadzētu izlīdzināt tātad šos noteikumus uh, pakalpojums sniedzējiem pēc pieprasījuma. Kādā veidā? protams, attiecinot tieši tādus pašus noteikumus, tas nebūtu pamatojami šajā gadījumā. Un kāpēc? Tāpēc, ka šo pieprasījumu pakalpojumu loģika nav tāda pati kā tradicionālam raidītājam. Ja jūs skatāties televīziju un uh, raidītājs, viņam tātad vairāk kā puse satura jānodrošina ar Eiropas ražojumiem, tad, uh, nu, jūs to skatāties. Ja jūs skatāties uh, um, kanālu, teiksim, Netflix, Orange vai kādu citu pēc pieprasījumu, tātad. Uh, fakts, ka viņiem ir Eiropas eh, ražojumi, tas nenozīmē, tas nenozīmē obligāti, ka jūs to skatīsieties, jūs skatīsieties, kad jūs gribat to skatīties. Tā tad eh, noteikumi šādā ziņā ir tādi mazāk apgrūtinoši pakalpojums sniedzējam un tā tad grūtāk ir nodrošināt eh, šo īpašo lomu Eiropas ražojumiem. Bet tas, eh, protams, varētu darboties tikai tad, ja būtu kaut kāds minimālais Eiropas ražējumu daudzums katalogā. Tā tad varētu teikt, ka pakalpojums sniedzējiem ir jāizceļ, tā tad jāpiešķir varbūt eh, dominējošā vieta. Teiksim, 20%, piemēram, tā būtu šāda ierosinājuma proporcija, ņemot vērā tātad dažādos eh, attīstības līmeņus šim tirgum. Now, uh the last uh, uh, proposal that uh, we have in Pēdējais priekšlikums, kas mums ir, lai aktualizētu uh, normas un piemērotu šīs dienas realitātēm, ir, kā es iepriekš teicu, tirgo ir jauni spēlētāji, mēs tos devējam par platformām, un te mēs runājam par audio-vizuālo raidītāju di e, direktīvu, respektīvi mēs runājam par audiovizuālajām platformām. Tie ir uh, satura piedāvātāji, kuri nevienmēr kontrolē to saturu, kas e, tiek izvietots uz viņu platformas, atšķirībā no raidorganizācijām vai uh, pieprasījuma pakalpojumiem. Nu, nav arī, teiksim, norma attiecībā uz um, nepilngadīgo pasargāšanu no kaitīgas satura un tā tālāk. Un atkal uh, vēlme ir atbildēt uz tirgus realitātēm un, zināmā mērā, uh, paplašināt uz uh, šīm uh, koplietošanas video platformām arī uh, šos te ierobežojušās normas, lai aizsargātu nepilngadīgos un neizplatītu naidarunu. nu, e-komercijas, e-tirniecības direktīvā um, šķiet, ka šīs normas attiecībā uz ierobežu atbildību darbojas. Tātad uh, civiltieska atbildība te netiek skarta, bet platformām būs pienākums uh, veikt noteikts pasākums, teiksim, lai aizsargātu nepilngadīgos un ierobežotu naidarunu bet eh, šie mm, satura piegādātāji jau ir veikuši zināmas pasākums. Un ņemot vērā tehnikas un tehnoloģiju strauju attīstību, to jau pēc pati nozare. Un nozars attīstības rezultātā šie pasākumi tā kā paši arī realizējas. Nu, šī gadījumā mēs gribam panākt pilnu harmonizāciju, un normu attiecināt arī uz neatkarīgiem regulātoriem. Tik daudz par audio-vizuālo pakalpojumu direktīvu. Julia Reida. Thank you, Chair. Julia Reida, paldies, paldies komisijai par prezentāciju. Ļoti labi, ka komisija neapšauba izcelsmes valsts principu audiovizuālajiem pakalpojumiem, bet man ir virkni jautājumi. Jūs piedāvājat pilnīgā, pilnībā svītrot pantu par pieejamību, jo sacījāt, ka ar to ir jātiek galā pieejamības tiesību aktā, bet man ar to rodas problēmas. Mēs nu patikām galā ar tīmekļa pieejamības uh, direktīvu un beidzām trialogu, un padomes vēlme bija izslēgt eh, šo te pieejamības eh, jautājumu publiskajiem, uh, publiskajām raidorganizācijām. Tad problēma ir atkal tāda, ka mēs varbūt aizteiksimies priekšā ar šo direktīvu. Mēs tikko sākam darbu uh, pie pieejamības tiesību akta. Uh, Un uh, faktiski mēs jau tagad redzam, ka tiek paredzēts ļoti garas īstenošanas termiņi. Un ja mēs audiovizuālos pakalpojumus uh, risināsim tikai uh, pieejamības tiesību aktā, tad tas jau būs par vēlu, runājot par uh, koplietošanas video platformām. Vairums cilvēku, ko to dzird, viņi iedomājas YouTube, un tas ir saprātīgi sagaidīt, ka uh, ir kaut kāda, eh, teiksim, ziņošanas poga, tikko jūs ieraugat, eh, teiksim, eh, naida runu vai ko tādu, provokācijas, jūs uzreiz varat par to ziņā, ziņot. Bet, ja satura piedāvātājs nav atbildīgs par video, ko, kas tiek publicēti, nu viņi gal galā pārdod tikai ētera laiku un vietni, lai varētu citi tur izvietot tur savu saturu. Nu, tad var, nevar, nevar saprast, kur tad viņš ir vide, eh, kur sākas video sak satura piedāvāšana, kur beidzas vienkārši uh, izvietošanas uh, piedāvāšana. Un jūs minējāt uh, pakalpojumus pēc pieprasījuma un uh, raid organizācijas. Nu, mērķi, ko jūs minējāt, ir svarīgi, bet vai līdzekļi darbosies praksē? Ja es esmu video pakalpojums sniedzējs un vēlos saņemt 20% kvotu, vai man pietiek, teiksim, ar licenci izrādīt seriālu īstenderi, kam tur ir pār par 5000 sēriju, bet vai nebūtu iespējams, ka eh, video koplēšanas platforma, uh, lai sanāktu šo kvotu, nepērk, uh, teiksim, Eiropas saturu, bet vienkārši noņem nost ne Eiropas saturu, lai šo, sasniegtu šo kvotu. Un tad tādā gadījumā, kādā veidā šī kvota palīdzēs palielināt uh, Eiropas saturu nevis to samazinās. Un jāsaka, ka eh, raida organizācijas, protams, daudz vairāk tiek regulētas attiecībā uz reklāmu izvietošanu, eh, kamēr tiešsaistē tas nenotiek. Nu, man liekas, te gan harmonizācija varbūt būtu jāveic samazinot, eh, samazinājuma virzienā. Par bērnu aizsardzību mums ir jādomā uh, par atšķirībām starp internetu un starp uh, rai, parastiem televīzijas eh, raidījumiem. Un, eh, nu, tad, piemēram, noteikti ierobežam laikā, bet pat eh, Eiropas Savienībā mums ir dažādas laika zonas, un tad mums jāraugās uz kaut kādu brīvprātīgu nozares praksi, kas to darīs vai kā tas notiksies. Priekšsēdētāji dod vārdu nākušai runātājai Evelīnu Lūdzu. Jā, paldies par šo priekšlikumu. Viens jautājums, kas man bija attiecībā uz uh, online platformām. Te mēs runājam par audiovizuālajām uh, satura platformām, nevis platformām uh, kopumā, un ar tā mēs kaut katrs varam saprast kaut ko citu. Paldies, ka jūs to visu ļoti skaidri paskaidrot. Tas bija ļoti skaidri. Kas attiecas uz audiovizuāliem pakalpojumiem, es arī piekrītu. ka eh, viens no eh, jums, nevien, eh, daudz no jums arī te brīnījās pieminot šo jautājumu par to, kā tad īpašo lomu, ko eh, eh, šeit būtu jāspēlē Eiropas saturam, kā mēs to varam nodrošināt. Tālāk. Joma, kurā mēs ļoti bieži minam to, ka vēlētos deregulāciju. Uh, bet eh, pastāv arī tāda problēma kā uh, produktu izvietošana reklāmas nolūkos. Un eh, runājot par šo līkumu, Eiropas komisija eh, šajā jomā mm, ir apspriedusi ar eh, parlamentu, arī ar padomu, bet padomu toreiz sacīja, ka patērētāja aizsardzība šeit ir svarīgākais jautājums, un, nu, un argumentācija bija tāda, ka tik daudz ir uh, reklāmas un tad viņi nevar īsti uztvert uh, pārraidu un tā tālāk, bet, nu, uh, šī te uh, argumentācija īsti neiztur kritiku. Un tāpēc jāsaka, ka no dažādām valstīm nāk dažāds regulējums, piemēram, uh, Es būtu diezgan piesardzīgi šeit ar argumentāciju, jo nevajadzētu varbūt tieši skatīties, kā piemēram ASV kaut kas tiek regulēts, lai regulētu, eh, izdomātu, kā regulēt savas lietas, bet uzņēmējiem šajās jaunajās jomās, kas attiecas uz eh, datu iegūšanu, uz eh, reklāmas izvietošanu, tā tālāk mums jābūt ļoti uzmanīgi. Un Šodien mēs runājam par eh, digitālā satura eh, direktīvu un visas šīs jomas ir savstarpēji ļoti cieši saistītas. Un eh, ir Runājot par uh, reklāmu, jā, uh, piemēram, ja mēs nevēlamies uh, maksāt par kaut ko, tad mums ir jāpacieš reklāma savukārt. Ja mēs nevēlamies reklāmu, mēs varam izvēlēties, uh, teiksim, tādu spārēdus, kurās nav šīs reklāmas un par tām maksāt. Tā kā vēl viens punkts, kur es gribētu tādu skaidrojumu. Vai es pareizi sapratu, ka nepilngadīgo. Uh, aizsardzība ir jāveic caur tādu uzvedības kodeksu un brīvprātības principu, nevis caur stingru regulējumu. At par to man tāda liela jautājuma zīme. Thank you. And thank you for the paldies, paldies par prezentāciju. Man jautājums par nepilngadīgo aizsardzību. Tātad šajās te uh, koplietošanas platformās ir eh, pašām platformām uh, Eh, jānodrošina aizsardzība nepilngadīgajiem, neskarot eh, civiltiesiskās aizsardzības metodas, ko nosaka direktīva un tā tālāk. Nu, kā jūs to paredzat izdarīt, ja nebūs uzraudzības uh, um, mehānisma, tā tad jūs tikai paziņošanas procedūru pāredzat, un ja jūs pastāvīgi to visu neuzraudzīsiet, visu šo saturu, tad kā jūs to varēsiet kontrolēt? Uh, un kā vārda brīvības tiesības eh, šīm pla platformām, kurām nav uh, redaģēšanas pienākuma. Ja mēs runājam par vispārējām pienākumiem, uh, Eh, koplietošanas video platformām tā tālāk varbūt eh, tur būtu kāds mehānisms, kas brīdina, teiksim, par to, ka saturs nav piemērots bērniem, un tad vecāki varētu tam kaut kā sekot. Paldies par prezentāciju. Mēs, protams, sekosim notikuma attīstībai ļoti cieši. Man jautājums par kvotām. No Dānijas viedokļa kvots ir apšābāms. Mums nav laba pieredze ar kvotām. Vai es teikšu kādu izvērtējumu, jums kāda pieredze, kur jūs varat ar mums padalīties ar to, kā kvotas principā darbojas? Vispār Dānijā. Ja Mums ir laba pieredze ar brīvprātīgu sadarbību, ar uh, satura piedāvātājiem, ar raidorganizācijām, audiovizuāla pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc mans jautājums ir, kāpēc tad kvotu princips? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu, mēs šodien uh, dzirdējām veselu virkni visdažādākos priekšlikums un tā tālāk, un, un varbūt var rasties uh, nepareiz priekšrats uh, par to, kā EPP grupa ne tikai par uh, audiovizuālo. Uh, uh, mēdīju direktīvu un citiem tiesību aktiem uh, pilnīgi visam piekrīt komisija liek priekšā, nu tas tā īsti nav. Mums uh, ir dažāds viedoklis par lineāriem un nelineāriem elementiem, piedāvājumiem, un nevaram piekrist, ka kāda joma ir ļoti stingri regulēta, kamēr cita nav. Un, acīm redzot, mēs gribam sākt ar uh, to, ka vēlamies vienādus spēles noteikumus visiem, lai uh, visi tiktu regulēti vienādā mērā. Protams, ka pastāv kaut kas arī labs. Uh, komisijas priekšlikumā un, eh, protams, kā lielajām dalību valstīm ir eh, spēcīgākas pozīcijas valodas eh, daudz skaitliskāk plašā pielietojuma dēļ un tādēļ, ka viņi paši var uh, tirgu uh, biežāk izmantot uh, savas kultūras vietējo audiovizuālo produkciju, bet nevar pieļaut, ka mazāku valodu un kultūras raidījumu pazūd uh, un ko mēs varētu darīt. Man, uh, šķiet, ka Eiropas komisija tieši tādēļ var piedāvāt šīs te kvotas. Paldies! Rožie kundze. Paldies eh, par audiovizuālo direktīvu. Es domāju, ka mēs varētu sveikt eh, šo pieeju, eh, tuvināt šos nosacījums lineārā un nelineārā raidīšanai un paplašināt šo darbības lauku operatoriem, kas uh, um, nav tieši iesaistīti. Man ir jautājumi vairāk par uh, platformām, par šo terminu. Kas uh, ir uh, šie raidītāji, uh, ja viņiem nav nekāda saistība? Un uh, tas, ko jūs teicāt tur par tehniskajiem uh, raidītājiem un tā tālāk, viņi ir atbildīgi, tie, kas izvieto saturu. Un, uh, ka nav tāda redakcionāla atbildība šiem operatoriem, bet uh, te tomēr rodas jautājumi, jo no vienas puses Nevienmēr eh, tiek veikts darbs, lai eh, anulētu saturu, kas ir pretēji likumam, teiksim, kaut kas eh, saistībā ar terorismu vai kaut kādu seksismu vai rasismu veicinoši mm, mm, raidījumi vai tēmas. Nu, katrā ziņā nav tāda efektīva soļa, lai to aizliegt, lai to izņemtu ārā, jo, šī, jo, jo tie nav šie redaktori, kas ir atbildīgi. Un operatori tāpat laikā tad ne, izveido savus kritērijus, kam nav nekāda sakara ar uh, likumu vai regulējumu, ka, teiksim, kaut kāds saturs var būt uh, šokējošs, un tādā gadījumā šādu saturu anulēšana, piemēram, mēs te varam iedomāties uh, um, slaveno gleznu par pasaules izcelsmi, bet eh, tas nebalstās uz likumu, tā tad vai nu tā ir tāda kā cenzūra, vai arī tā ir eh, politika, kas ir noteikta, un tad ir kaut kāda rediģēšana, kas eh, būtu tādā gadījumā spēkā, bet, nu, ir dažādas realitātes. Mums ir jāpaceļ šis jautājums par mēdīju platformām, un uh, ir jārunā par šo atbildību, un nu, kādā virzienā mēs ejam. Can I ask a couple of questions? I'm pleased to... Paldies. Paldies! 6. un 28. pants par mazgadīgo aizsardzību no satura, kas varētu būt nepiemērots viņiem, ja drīkstu tā teikt. Gan runājot par MMS, gan dažādām video filmu platformām. Uh, Jāsaka, ka runājot par telekomunikāciju pakotni, bija šausmīgi daudz diskusiju arī par vecāku veikto kontroli, un mums taču nevajag te vecāku audzināšanā iejaukties, tātad kā viņi audzina savus atvesas. Viņiem gan ir jābūt informētiem, kā uh, labāk pasargāt savus bērnus, vai jūs varētu mums apliecināt, ka šis, nu, ir nebūs tā kā sprungulis riteņos tam, par ko mēs vienojamies telekomunikāciju pakotnē. Un vecāki patiešām arī varēs parūpēties, lai viņi atras mierīgi var sērfot internetā. Tālāk, ja par šīm valstīm, izcelsmes valstīm mēs runājam, tātad pakalpojumu sniedzējiem tiks uzlikti nodokļi ņemot vērā piegādes valstī. Un šie 12, 12 minūtes stundā tad vai ir iespējams arī vienā brīdī reklāmas nospēlēt vispār bez pauzes? Tātad bez pārtraukuma ir reklāmas vienā brīdī, nu, ņemot vērā, kā jūs šīs nišas laika sadalāt. Nu, es nezinu, vai mēs to vēlamies. I understand someone from the commission has decided that they're now... Paldies. Komisija tagad vēlas vēl mums prezentēt eh, pētījumu par platformām. Man šķita, ka vairs nebūs eh, tāda darba kārtības jautājuma. Nu, varbūt jau sāciet atbildēt uz eh, dažiem jautājumiem, un tad es vēl apspriedīšos par tālāko sēdes norisi. Okay. Could so you, I could go ahead come back the, on AVMS, okay. or else we just look at the next okay. item? So, thank you very much for all the questions. Uh, Um, Tātad atgriežamies pie ABMS. Komisijas pārstāve saka, jā, es saprotu, ka vēl pastāv pārpratumi, tādēļ tagad es pateikšu, ka mēs. Mēs ļoti labi apzināmies, kas ir teikts mūsu piedāvājumā, un mēs neuzskatām, uh, ka to, kas notiek šobrīd, mēs varam salīdzināt ar situāciju, nu, pirms cik gadiem jau aizmirsu. 2007. gadā. 2009. gadā īstenojām. Jāsaka, ka tirgus vaips ir krietni mainījušies. Mēs esam veikuši analīzi Mēs vēlējāmies arī vērsties pret pārliecīgu reklāmu. Nu, nav tā, ka mēs vēlamies visu iedrošināt. Jā, jā, nu, 20 minūtes bez pārtraukuma tagad uh, grieziet tikai reklāmu. Bet īstenībā apraides kanāli paši var lemt, kā to izmantot. Kādēļ mēs uzskatām, ka kanāli to neizmantos ļaunprātīgi? Tādēļ, ka reklāma daudzums pieaug, ja trūkst programmu. Tātad, jo vairāk reklāmas, jo zemāk ir tās vērtība. Līdz ar to paši apraides īpašnieki varēs izmērīt, kas viņiem ir finansiāli interesantāk, pievilcīgāk. Un ja, piemēram, dalība valsts uzskata, ka viņu tirgus evolūcija uh, vēl nav tik tālu pavirzījusies, ir taču arī minimālās harmonizācijas direktīva, tad viņi var saglabāt spēkā striktākus uh, noteikumus. Tālāk produktu izvietošana. Jā, nedaudz man te saiku pieraksts, saka runātāji, bet es uh, centīšos turpināt. Tā tāda produktu izvietošana. Ja ASV tas notiek biežāk, vai mums tas ir jādara biežāk? Nē. Es uzskatu, ka tā tam nav jābūt. Es gribu teikt, ka produktu izvietošanas normas šobrīd saka, ka no vienas puses nevajadzētu tādu produktu izvietošanu uh, kas nav pārāk pazīstama, bet tad tālāk arī ir jāinformē pilsoņi, skatītāji, ka tā ir produktu izvietošana konkrētā raidījumā vai filmā. Un uh, programma īpašnieki tad var arī domāt, ko darīt, vai šos produktus izvietot uh, raidījumos vai nē. Un ja mēs runājam par programmu ražošanu, pro, programmu veidošanu, nu tajā posmā iejaukties jau būs daudz sarežģītāk, tādēļ mēs vēlamies viņiem piedāvāt izvēli. Regulātoriem arī ir uh, jāinterpretē šīs normas, un tas tiek bieži vien interpretēts vai nu ļoti pamaigi, vai arī ļoti strikti. Mums ir vienkārši jāsaprot, kas notiek. Nu jā, nu mēs varam vienkārši pateikt, produktu izvietošana notiek, bet ir caurskatāmības likumi jāievēro. Jums ir jāinformē savu skatītāju par to. Tas ir mūsu darba priekšlikumā. Tālāk arī mazgadīgo aizsardzības uh, precizējums. Jā un nē, kādēļ? ir normas par šo aizsardzību lineārajos pakalpojumos pēc pieprasījuma. Un jāgarantē, lai, piemēram, mazgadīgie nevarētu piekļūt konkrētam saturam. Ir 6b pants, tas ir jauns pants. Uh, Ar tā palīdzību mēs eh, vēlamies iedrošināt šādu rīcību. Tur ir teikts, ka vajadzētu būt pieejamai informācijai par to, cik lielu kaitējumu var nodarīt kāds raidījums. Tātad mēs te nemēģinam neko harmonizēt. Ja, piemēram, kā, ja kādā filmā, nu, tur parādās uh, kaili ķermeņi vai tiek lietots narkotikas vai ir vērojama vardarbība, nu tad mēs varam lūgt, lai raidi programmu īpašnieki, lai tā tad tie, kas veido šo televīzijas programmu, lai viņi parūpētos par informācijas sniegšanu. Tālāk pieejamības jautājums. Kamēr jaunā AM, ABMS uh, direktīva nav pieņemta, spēkā joprojām ir vecā direktīva. Mums ir tātad šis uh, ES instruments. Mēs apzināmies, ka ir uh, vairāki spēlētāji gan parlamentā, gan padomē, ka ir jābūt šai pieejamībai. Komisija uzskatīja, ka tam ir jātop par horizontālu instrumentu. Nu jā, bet eh, mums ir jāņem vērā arī savu līdzlikumdevēju viedoklis. Ja viņiem šķiet, ka tas nav nepieciešams, tad mēs to iekļaujam atkal audio vizuālajos pakalpojumos tālāk šīs platformas. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tas neskar visas platformas. Mēs uzskatām, ka audiovizuālā joma ir kaut kas īpašs, un uh, tēli, kas tiek pārraidīti tādā veidā, tiem ir ļoti spēcīga ietekme. Mūsu prāt, tas pats arī attiecas uz uh, internetā vērojamo informāciju un saturu. Un ir jāsaprot, nu, kuras platformas uh, ir domātas citiem mērķiem un kurām galvenais mērķis ir audiovizuālā satura izplatīšana. Tas ir jānošķir. Un tam pašam ir jātiek attiecinātam arī uz uh, skatītājiem, nu, vai jūs tur, piemēram, privāti kaut kādas platformas kopā ar draugiem izmantojat, tas arī nav iekļauts likumdošanas aptvērumā. Un nav arī redaktora atbildība, kas šeit ir iekļauta, bet mēs varētu teorētiski noteikt, kā programmu direktoriem ir zinām teikšana par uh, saturisko pusi un uh, kas tad tiek uh, likts internetā vai citos medijos. Uh, Jāsaka, ka līdz šim brīdim ir bijis tā, ka vairākās, visai lielā dalībvalstu skaitā, faktiski 16 ir šīs noteiktās daļas, kā tās tiek skaitītas. Tātad pa nodaļām mēs nerunājam uh, par uh, veselu seriālu, bet, piemēram, par uh, epizodēm, nodaļām, tā ir franču sistēma un ir citi regulātori, kas to mēra pēc uh, pārraides laika. Jāsaka, ka nav tādas ES diktētas sistēmas, jo 13. pants nekādu sistēmu tā arī neuzspiež. Mums kaut kas tāds būtu jāveido, pie tā tiek strādāts, un es saprotu, ka tas patiešām ir ļoti svarīgi. Un tā tad šī sistēma pa sērijām vai arī balstoties pēc laika. Tāpat Gribēju precizēt, jūs runājāt par šiem 20% par platformām, tas uz platformām neatiecas. Un par reklāmām runājot. Mēs ņemam vērā problēmas. Ja tiek apzināta problēma, tad mēs mēģinām to pēc iespējas ātrāk risināt. Un mēs esam sapratuši, ka ir ļoti labi jāaizsargā mazgadīgie. Ja mēs runājam par reklāmas pasauli mūsdienās, tagad jau ir godīgs komerc prakses līkums, tas ir instruments, ko varam izmantot. Un, piemēram, Francija un apvienotā karalists to izmanto jau uh, tieši saistē. Uh, un tika arī izstrādāts vadlīnijas, kā šo direktīvu attiecināt uz virtuālo pasauli, un uh, ir paredzēts arī uh, likumdošanas instruments. Tālāk, ja mēs runājam par uh, aizsardzību pēc pieprasījuma. ka, piemēram, uh, varētu šeit laika ierobežojumus uh, ieviest, ka bērniem nevajadzētu skatīties tur televizoru vai kaut ko uh, pēc vēlā vakara stundā, bet ir jādomā par konkrētiem pasākumiem. Un daudzās dalību valstīs par to tiek diskutēts, piemēram, Nīderlandē. Varbūt jūs varētu rezumēt, saka priekšsēdētāja. Atvainojos, saka runātāja. Nu, lūk. I, I was asked uh, what is the logic of the quota. Man par kvotām arī uzdeva jautājumu kungs. Paskaidrošu. Mēs neuzskatām, ka mēs varam kaut kādu vispārīgu risinājumu piedāvāt, jo mēs nevaram te kaut ko piedāvāt un paslēpt pēc tam katalogā. Mums ir uh, jāreaģē uz problēmām, bet, ja, protams, nav, nu, vismaz minimāla, minimāls laiks atvēlēts konkrētam saturam, nu, ko tad jūs darīsiet? Tādēļ tika lēmts par šiem 20%. Izskanēja ļoti labs jautājums par platformām, kā tās tiek veidotas. Lūdzu, rezumējiet, sāka priekšsēdētāji. Tātad, kas ir kaitīgs? Tas ir atrunāts direktīvā. Be, un kas tāpat ir šīs naida runas? Mēs to esam atrunājuši attiecīgajā priekšlikumā. Tālāk nodevas. Vai mēs te runājām par izcelsmes valsti vai galamērķa valsti, ir jāprecizē, ka ir noteikumi, kas sasaucas ar nodokļu politiku, un tad šie principi arī ir jāievēro. Mēs to atticinājām uz šiem pasākumiem. Paldies! Thank you. Thank you very much for your detailed presentation. Now... Paldies par šo detalizēto prezentāciju. Lūdzu, aiznesiet šo ziņu atpakaļ uz komisiju. Tad, kad jūs runājat, ierodaties pie mums, tad varbūt jūs varat arī nu, kaut kādu nelielu prezentāciju ar galvenajiem punktiem sagatavot, lai mēs labāk saprastu, ap ko tad lieta grozās. Mums vajadzēja runāt gan par platformām, gan par AMS šajā stundā. Uh, Mums vairs nav laika, jo vajadzēja jau piecos sākt koordinatoru sēdi. Tagad mēs nevaram uzklausīt prezentāciju par platformām. Bet es domāju, ka mums ir tagad nu, jāsāk koordinatoru sēde. Es e, piedāvāju tātad šīs platformas pārunāt citā sēdē. Uh, Nav jau tā, ka jūs tagad dosieties atpakaļ uz komisiju un teiksiet, ka mums tas viss uh, ir pie kājas, bet tā tas nav. It sevišķi, ja mēs runājam par patērētāju uh, tiesības intereses karošajiem elementiem. Mūsu komitejā ir gūzma jautājumu par to visu. Tāpat kā arī par audiovizuālo saturu. Ļoti labi, ka jūs ieradāties. Paldies, un mēs, protams, Un mēs tātad vēlamies nākamreiz tādu labu, skaidru, lakonisku prezentāciju no komisijas. Paldies, un tagad būs koordinators sēde, notiks aizslēgtām durvīm. Ja jums nav tiesības tajā piedalīties, lūdzu, dodieties ārā no zāles.